Good morning again. Labrīt visiem. Good morning. Labrīt. Dargie kolēģi, sāksim darbu. Adī. Mums ir, eh, mums bija koordinātora sēde šorīt, un tagad sāksim Liebe komitejas sēdi. Sāksim ar devīto punktu un desmito punktu. Tie ir divi balsojumi. Pirmais jautājums. Vai visiem ir elektroniskās balsošanas kartes, lai mēs varētu balsot elektroniski? Es atvainojos, man nav balsošanas karte. Es celšu roku. Labi, tad uh, sāksim balsot. Balsosim ceļot rokas. Septītais punkts. Nē, es atvainojos, devītais punkts - novērtēšanas mehānismu izveida, lai pārbaudītu Schengens akī piemērošanu. Referents ir Karlos Koejo. Vai jūs vēlaties, vēlaties izteikties? Priekšsēdētāji, mums bija vakar diskusijas, tāpēc es domāju, mēs varam uzreiz balsot. Yes, we... Tātad. Mēs zinām, ka referents piedāvā noraidīt komisijas piedāvāto tekstu, un par to mums tagad jābalso. Tātad mums jābalso par referentu priekšlikumu. Kurš ir par šo te komisijas tekstu? Jo mēs balsosim pret komisijas tekstu. Kurš balso pret saskaņā ar referentu priekšlikumu? Tas ir plašs vairākums. Tātad mēs uh, atbalstām jūsu priekšlikumu, referenta kungs. Teksts ir noraidīts. Desmitais punkts. Novērtēšanas mehānisms Schengens akī piemērošanas uzraudzībai. Tur ir tā pati lieta, kurš balso pret komisijas tekstu un par referentu priekšlikumu. Kurš balso pret? Mēs balsojam pret. Vai kāds ir par? Noraidīts.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 11. punkts. Aģentūra lielapjoma IT sistēma darbības pārvaldībai, brīvības drošības un tiesiskuma telpā, un SIS 2 un viss darbības pārvaldība. Abiem šiem punktiem ir viens referents, Karlos Koejo, kuram dod vārdu. Dobrīgāds, prezidents. E... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos precizēt, ka šī iniciatīva, kāda uzsāka Eiropas komisija, ir ļoti atbalstām. Mēs to tiešām atbalstām. Eiropas parlaments vairāk kārt ir lūdzis šādu priekšlikumu, un tagad tas ir izstrādāts, un tas tiešām liecina, ka prez, priekš, eh, parlamenta lūgums ir uzklausīts. Uh, uzsākot diskusiju, vēlos darīt zināmas pāris lietas. Vispirms. Līdzīgos jautājumos komisija un parlaments komisija un parlamentam ir dažādas kompetences un mēs izvēlēsimies vienu pakotni. Un šo kopīgo pakotni mēs arī attiecīgi kopīgi pārbaudīsim. Dažas dalību valstis ir norādījušas, ka šīs kompetences jau esošajai, komp es, būtu jānodod esošās aģentūras pārziņā. Man jāsaka, ka tas ir slikts risinājums. Mums vajadzētu pašiem savu aģentūru izveidot, kas nodarbotos tikai ar informātikas jautājumiem un kas šo informāciju pati neapstrādātu. Tika izteikts priekšlikums šādas kompetences nodot Europol vai Frontex rīcībā, un tomēr tas nesaskan ar manu nostāju. Tās ir aģentūras, kas pārvalda datu bāzes un vienlaikus arī apstrādā datus. Tas nozīmē, ka tām ir pieeja noteiktai datu informācijai. Devītajā nodaļā komisija saka, ka jaunas aģentūras izveidošana ir saistīta ar tām pašām izmaksām, uh, kā kompetenci nodošana jau esošai aģentūrai. Tātad izmaksu jautājums, manuprāt, nav pietiekams arguments. Tie būtu drīzāk iekšēji raksturi jautājumi, un tomēr man jāsaka, ka ir arī īpaši darba jomas, pie kā jāstrādā Daži aspekti ir pārāk neskaidri formulēti, piemēram, funkcijas, uzdevumi, kādas būs aģentūrām, kāda būs aģentūras loma, kāda būs aģentūras loma nākotnes sistēmās. Vēl viens neskaidrs jautājums ir datu aizsardzība. Es domāju, ka parlaments šajā jautājumā ir aicināts rīkoties stingri. Tiesiskā pamata izveidojums šai informācijas sistēmai. Nedrīkst būt neskaidrs. Tas nedrīkst tikt veidots kā likums, kas nosaka, ja dod iespēju, ka komisija var iekļaut visu, ko tā grib. Un tomēr jāsaka, ka vēl ir daudz jāstrādā, lai datu aizsardzības sistēmu uzlabotu 25. pāns regulā nosaka vispārējais noteikums par datu aizsardzību. Un šis nosacījums būtu vēl jāuzlabo. Es ar nepacietību gaidu uz nostāju, datu aizsardzības ekspertu nostāju. Un vēl kāds eh, diezgan pretrunīgs jautājums ir par biometriskajām sistēmām. VIS sistēmā tas jau darbojas, un vēlāk šai sistēmai būtu jātiek paplašinātai arī SIS-2 eh, mērogā un Eurodat. Te rodas vairāk jautājumu. Tas nozīmē, principā, ka Eiropas datu banka ar biometriskajiem datiem varētu tikt izveidota. Ir arī citas sistēmas, piemēram, Electronic Travel Authorization. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs vēl kāda sekojoša lieta. Eiropas parlaments ir lojāls sadarboties ar padomu un komisiju, līdzīgi kā tas ir bijis iepriekš saistībā ar SIS, jo mēs vēlētos, lai būtu panākta nostāja, vienošanās visu trīs institūciju starpā. Ja mēs strādāsim labi, mēs to arī panāksim. Un mēs pārvarēsim šķēršļus un grūtības, kas mums ir ceļā. Priekšsēdētāji, ja jūs piekrītat, tad es labprāt vēlētos uzklausīt ko komisija un padome vēlas sacīt šajā lietā. Paldies! Thank you, Mr. Koejo. Paldies, Koejo kungs! Komisijas pārstāvjiem tagad vārds. Lūdzu! Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies eh, godātajiem komitejas deputātiem! gribētu pateikties personīgi arī godātajam deputātam, referentam par to, ko viņš teica. Es pilnībā atbalstu to, ko viņš uh, teica, tātad vairākumu argumentu, un tas ir tas, ko es gribēju jau teikt. Bet es gribētu pirmkārt arī izteikt Barokunga nožēlu, ka viņš diemžēl šeit nevar uh, ierasties un uzstāties jūs priekšā. Paldies par to, ka varam prezentēt aģentūru, un tagad īsi pievērsīšos pakotnes pašu struktūrai ko referenta kungs jau pieminēja. Mēs arī vēlamies, lai tā būtu pakotne, kur būtu regula un lēmums. Protams, ka finanšu paziņojums un ietekmes novērtējums tur arī ietilpst. Šeit es atvērtu iekavas un uh, arī gribētu apsveikt uh, labos rezultātus no īrijas un uh, izredzes, ka varētu tikt pieņemts Lisabonas līgums. Ko mēs paredzam? Mēs paredzam, ka regula, kāda tā ir tagad, uh, Eh, nozīmēs eh, tā tiks pārskatīta, bet eh, lēmums tiks balstīts uz 87. jaunā līguma pāntu, tātad cits pamats. Un tas būs daļa no likumdošanas procesa koplēmuma procedūrā, kas mūsuprāt varētu um, atvieglot šo priekšlikumu pieņemšanu. Tagad uh, ātri pārējot pie apsvērumiem. Mēs jau uzklausījām godājumo referentu, kāda tad ir galvenie iemesli un attaisnojumi šim tekstam. Skaidrs ir tas, ka visu triju institūciju grība ir pausta kopīgajā paziņojumā pirms trijiem gadiem. Turklāt tagadējie juridiskie instrumenti, juridiskais pamats esošajām sistēmām un Eurodak arī skaidrs, ka tur tiek paredzēts, ka pārvaldības iestāde, aģentūra, tai būtu jāpārņem šo sistēmu vadību, tad, kad tās ir izstrādātas. Arī šie tie argumenti, ka tā būtu regulatārā uh, aģentūra, to jau uzsver referents, tāpēc neatkārtošos šeit. Dažas lietas gribētu pateikt par aģentūras pārvaldību un kā mēs to esam uh, ietvēruši tekstā. Būtībā tas uh, seko tam, piemēram, kas ir aģentūrās, ir izpildu valde un direktors. Un šeit tiek arī atspoguļota juridiskās bāzes daba šīm te sistēmām, dažām no sistēmām. Kas ir jauns un varbūt atšķirīgs no citām aģentūrām ir tas, ka šajā tekstā tiek noteikta arī padomdevēja grupu izveide. Iemesls ir tāds, ka katrā no šajām sistēmām uh, ir vajadzīgas tādas zināšanas, kas eh, varbūt nav valdes locekļiem, un tāpēc mēs esam eh, padomājuši par to, ka vajadzētu būt katrai sistēmai vienai eh, padomdevēja grupai, un tas varētu dot šo te zināšanu bāzi lēmumu pieņemšanā. Tas par pārvaldību. Un beigās, protams, atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi būs par konkrētiem punktiem, bet tagad pāriešu pie izmaksām. Uh, Atkal e, šos jautājumus jau pieminēja e, Kaljau kungs savā prezentācijā. Es gribētu vienkārši uzsvērt e, šos argumentus un teikt, ka ietekmes novērtējums konkrēti skatīja šo te izmaksu uh, aspektu abos variantos. Tagad, piemēram, SIS pastāv tāda sistēma, ka dalībvalsts pārvalda šīs sistēmas. Otrā iespēja, ko analizē ietekmes novērtējums, ir tāda, ka kāda esoša aģentūra pārņēma šo sistēmu vadību. Un trešā iespēja bija tā, kas ir tagad jūsu priekšā, tā ir jauna regulatorā aģentūra. Analīze parādīja, ka faktiski nekādus ietaupījumus nevarētu panākt šīs sistēmas pārvaldību uzticot kādai pastāvošai aģentūrai, jo zināšanu un ekspertīzes apjoms eh, būtu vajadzīgs tāds pats šajā pastāvošajā aģentūrā eh, kā jaunā aģentūrā. Tā pašā laikā ilgtermiņā, eh, ja tiek izveidot jauna aģentūra, tad mēs varam veikt citus apjomu ietaupījumus un varētu veikt ietaupījumus arī sistēmu pārvaldībā. Gribētu pieminēt arī mērķus. Referents minēja, ka šis teksts pats pietiekam detalizēti nemin aģentūras mērķus un attiecības uh, starp tagadējo tekstu un iespējamām nākotnes sistēmām eh, brīvības drošības un tiesiskuma telpas jomā. Tas bija speciāli tātad eh, apzināti, ka komisija nesniedza šādu izsmeļošu sārakstu komite, eh, aģentūras mērķiem, bet ja mēs atsaucamies uz juridisko bāzi, katrai sistēmai, mēs domājam, ka tas varētu dot labāku elastību un labāk varētu izprast šos mērķus. Uh, Ja mēs skatāmies uz eh, SIS un VIS un Eurodāk eh, mērķiem, tad eh, tur ir vesels saraksts ar mērķiem, ko šai katrai sistēmai ir jādara. Tā vietā, lai šos mērķus vienkārši iekopētu katrā tekstā par šīm sistēmām, mēs izvēlējāmies vienkārši atsaukties uz šiem mērķiem. Uh, Bet, protams, ka mēs esam gatavi vēl skatīt šo jautājumu un uh, precizēt to uh, mērķu aprakstā šajā tekstā. Kas attiecas uz uh, iepriekš iespējamām nākotnes sistēmām, tad šis teksts ir sastādīts tā, lai nākotnē varētu pieņemt politiskus lēmumus šajā jomā. Piemēram, ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem var pievienotu kaut kādas eh, IT sistēmas brīvības drošības jomā, un tad šī aģentūra varētu uzņemties eh, šo sistēmu izstrādu un pārvaldību. Šis eh, priekšlikums ir atvērts, tātad nenoslēgts abās šajās jomās, bet tur būtu jāpieņem tad politiski lēmumu katrā gadījumā. Uh, Datu aizsardzības jautājumi tika pieminēti, tāpēc par to arī parunāšu un skaidrs, ka tas ir uh, kaut kas tāds, kas uh, šajai komitejai ir ļoti svarīgs. 25. pāntā mēs atsaucamies uz pastāvošo datu aizsardzības regulu. Un atkal, ja mēs runājam par aģentūras mērķiem, runājot par sistēmu pārvaldību, tad mūsu ideja, kad mēs šo tekstu gatavojām, bija tāda, ka mēs šo aģentūru saprastu kā tādu, kas uh, seko pilnībā data aizsarga uh, kontrolai. Visas šīs te uh, iespējas brīvas drošības tiesiskuma jomā tās varētu veikt ar apmeklējumiem uz vietas, un kā papildus drošības klauzulu mēs esam uh, ja uh, norādījuši iespēju, ka varētu būt datu aizsardzības birojas, kas strādātu šajā aģentūrā un uh, nodrošinātu saikni ar Eiropas drošības un tiesiskumu telpu. Runājot par uh, Eiropas parlamentu, kā tas ir pieminēts tekstā, protams, ka tā būs pirmā pīlāra aģentūra un visa šī te politiskā un budžeta kontrole, uh, to veiks parlaments. Kas vēl šajā tekstā ir noteikts? Paplašināt parlamenta loma, atjaunojot, piemēram, tātad ieceļot jaunu izpildirektoru, tā arī ir parlamenta informēšana par šādu procesu, ja valde tā izlemtu pēc komisijas priekšlikuma. Es zinu, ka laika nav daudz, tāpēc līdz ar to arī beigšu.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 Man ir prieks. Es priecājos ar, par sadarbību ar parlamentu, kas varētu būt turpmāk šajā jautājumā. Paldies arī Kalēļo kungam par viņa paskaidrojumu. Tāpat arī paldies komisijai. Mēs ļoti priecājamies, ka mēs varam strādāt veikli jo lielajos jautājumos mēs esam vienoti, vienoti savā nostājā. Es īsti nezinu, vai man vajadzētu ieņemt kādu nostāju vai paust kādu pozīciju, bet esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Opening the floor. Mr. Alvaro. Un tagad Alvaro kungs lūdzu. Sirsnīgs paldies, priekšsādātāji! Mana politiskā grupa darīs visu iespējamo, un es ļoti priecājos, ka mēs varēsim sastrādāties ar Koelio kungu. EPP ir izvēlēsies ļoti veiksmīgu referentu šajā jautājumā. Daži jautājumi, kurus jau komisija minēja, ļoti labi paskaidro situāciju, un tomēr ir kādi jautājumi. Tad, kad es lasu dokumentu, Es neatkārtošu to, ko sacīja Koeljo kungs, bet aģentūra mērķis ir noteikts. Būtu labi zināt no komisijas puses, cik reāli tas tiešām varētu būt īstenots, ka darbība varētu sākties 10. 12. gadā. Es ceru, ka tā būs. Mēs tiešām par to esam daudz runājuši. Es nezinu, ne, ne, es nedomāju, ka komisija varētu būt vienīgā atbildīga par šo situāciju. Bet, ja tiešām ir doma datu bāzes apvienot aģentūrā, tad runājot par datu aizsardzību, ko Elijūkungs arī jau dažas lietas minēja, man tikai rodas jautājums par to, kāpēc 5, 25. pantā, ja tiešām tiek veidot pirmā pīlāra aģentūra, tad netiek citēts 5, 1956. Un desmitajā apsvērumā tiek norādīts uz ceturto pantu, par lietām, kas būtu jādara. Pamatā dati, kas tiek iegūti, tiktu arī nodot tālāk. Tas ir tā ir klauzula, kas tiešām arī paredz šo datu pārvaldību. Man liekas, ka būtu būtiski un svarīgi paturēt elastīgumu, un tomēr noteikti skaidri. Tātad eh, tas nav tāds administratīvs eh, priekšlikums, eh, kas automātiski nodod komisijai šīs kompetences par to, kuru datu bāzi tā pārņem, jo tad mēs uh, zaudētu šo te saikni, kas uh, noteikti arī vēl būtu svarīgi, lai tādi būtiski punkti kā uh, pieeja uh, logdatnes un pieeja trešajām valstīm, datu apmaiņa, lai tas varētu notikt starp dalību valstīm, lai tur vismaz būtu skaidra noteikuma, kā tas tiek veikts. Runājot par mērķiem, kas ir e, regulās, e, uz to tikai norādīt, manuprāt, šeit nepietiek. Būtu varbūt saprātīgi šīs te aģentūras kompetences apkopot šajā punktā kas man nedaudz izbrīna, vismaz es eh, to neuzskatu par diezgan pārāk veiksmīgi, proti, ka mēs varējām jau kādu laiku presē lasīt, ka šī datu bāze un aģentūra tiks veidota Igaunijā. Manuprāt, runāt par vietu, eh, pirms mēs esam izlēmuši, ka vispār būs šī aģentūra, tas ir nepiemērot. Mums tad vajadzētu uh, paskatīties, kur būtu visdrošākā vieta šai aģentūrai, jo tur taču būs ļoti jutīgi dati, kas tiks apstrādāti, un tas noteikti arī veicinās risku dažādām kriminālām darbībām, un tāpēc ir jāveido tāda struktūra, kur uh, vajadzības gadījumā mēs varētu vismaz novērst šos te riskus un vilinājumus krimināliem aprindām. Runājot par Igauniju, man interesē, kāpēc par to tiek runāts, kā tas radās, kur, kur radās šis priekšlikums, un, protams, ka man ļoti patīk Igaunija kā valsts, bet eh, vai eh, Igaunija ir eh, izvēlēta tāpēc, ka bijis jau ir šāds uzbrukums, eh, kiberuzbrukums Igaunijā, un tagad tā ir eh, gatava šādiem uzbrukumiem, vai tieši pretēji. Es nesaprotu tātad, kāpēc šī vieta ir izvēlēta. Varbūt, ka tā ir tā pieredze, un tagad Igaunija ir gatava, tātad nobruņojusies pret šādiem uzbrukumiem. Runājot par 113 miljoniem finanšu ietvars, par to es nevaru uh, izteikties, es nezinu, cik maksā šāds aģentūras darbība, bet kas mani uh, satrauc, uh, 120 darbinieki, ja mēs tiešām uh, skatāmies, ka 50 darbinieki veic administratīvo darbu, tad tā ir diezgan liela aģentūra. Noslēgumā man saistībā ar uh, C10 apsvērumu interesē arī tas, uh, cik lielā mērā tiek eh, domāts par uh, prīmas līgumu, kur bija uh, pirkstu nospiedumu datu bāze, uh, automašīnu numuru datu bāze apmaiņa. Vai ir doma ar šādiem datiem strādāt arī aģentūrā, tos centralizēt, un vai šīs datu bāzes uh, tiks tikai kopīgi pārvaldīts ar šīs aģentūras starpniecību, vai arī ir ilgtermiņā plāns eh, sa saistīt šīs te pastāvošās datu bāzes, jo tas taču ir loģisks uh, solis, ja tās fiziski tiek apkopots, tad tās vajadzētu arī savienot. Un uh, vecāka komisijas dokumentus sastarpējo savietojamību jau norāda uz to, ka tāds ir mūsu mērķis. Uh, kas tagad uh, tiek izvērtēts, uh, tad, protams, uh, būtu vajadzīga cita uh, drošības definīcija nekā tas ir dokumentā. Personīgi visbeidzot gribētu norādīt, ka man ir žēl, ka šis dokuments uh, rada tādu sasteigtu iespaidu un uh, galvenokārt tiek pievērsta uzmanība pārvaldībai un nerunājot par datu aizsardzību un citiem saturiskiem jautājumiem, vai, piemēram, 26. pants vai drošības e, ziņā attiecīgi relevanta informācija. Tur, manuprāt, varētu te tam visam nedaudz satura piešķirt. E, visā citādi jāskatās, kā veidosies sadarbība. Un tā kā tas ir koplēmuma procedūras jautājums, tad e, mūs neskars Lisabonas stāšanās spēkā šis dokuments nebūs vairs nederīgs un šis ieguldītais darbs nebūs bijis veltīgs. Uh, ja es uh, atsaucos uh, uz vakardienas diskusiju un juridiskā dienesta atzinumu, ko dzirdējām. Bet, nu, tik tālu par šo, un es ar prieks un gaidu sadarbību ar kolēģo kungu. Mr. Albrecht, please. Albrecht kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pievienoties tam, ko sacīja Albrecht kungs. Es domāju, ka principā būtu tiešām jāpajautā, kas ir šī nepieciešamība šādiem pasākumiem, šādai rīcībai? Kādi ir pamatojumi? Es labprāt vēlētos dzirdēt un gūt labāku pārskatu. Tas, ko vēlos atgādināt šeit, ka ir grūti šāda datu aizsardzības direktīvā uh, šī informācija netiek noteikti kā pamatinformācija, un katrā ziņā to vajadzētu mainīt. Turklāt es uzskatu, ka vajadzētu runāt par konkrētiem principiem datu aizsardzības jomā, vajadzētu to pārdomāt, ko nozīmē datu saudzēšana, tas ir nepieciešams radīt tālākas vietas, kas pārvalda datus. Un es saskatu ka tas tā varētu arī attīstīties, ka datu bāzes savā starpā var tikt sasaistīts arī ilgtermiņā. Tas man nozīmētu, ka parlaments šeit, šajā vietā, var, ja parlamentam ir jānosaka skaidrs robežas, jo tieši pamatojumā sacīt, ka dati netiek no jauna iegūti, arī netiek sasaistīti vai pārvaldīti, bet tikai uh, ka mēs tikai rūpējamies par datu bāzēm, vienalga, kas, kas tas arī būtu un ko tas nozīmē, bet katra sasaiste, katra datu nodošana tālāk katru reizi nozīmē jaunu datu iegūšanu, datu saglabāšanu, datu apstrādi. Un es uzskatu, ka šajā brīdī ir pārāk skaidri jau līdz šim sacīts, ka ir jābūt jauniem tiesiskiem dokumentiem. Uh, jeb tiesiskam, tiesiskajam pamatam, piemēram, dati, kas iegūti Eirodak sistēmā, piemēram, par cilvēkiem, kas lūdz patvērumu Eiropā. Tad šie dati tiek apkopoti, balstoties arī ar, uz Schengens informācijas datiem un vīzas informācijas datu sistēmu, un es nevaru iedomāties, ka tas tā arī varētu palikt, ka tikai uh, kopīgā institūtā tas tiktu pāraudzīts. Katrā ziņā tas virzīsies tajā virzienā, ka tas tiks sasaistīts savā starpā. Un ja mēs šeit sakām, ka parlamentam vajadzētu ļoti strikti apieties ar datu aizsardzību, tad tam būtu tiešām jābūt strikti tur, kur runa ir par datu aizsardzību, par datu mērķtiecīgu iegūšanu pirms dati tiek iegūti. Un nevis pēc tam, kad dati jau ir iegūti un pēc tam kādiem citiem mērķiem atvērti, jeb izmantot. Tāpēc es vēlētos lūgt komitejas eh, pārstāvis tiešām šo lietu pārdomāt rūpīgāk. Paldies! Ernst. Jā, vielen dank. Eh, Liels paldies! Mums ir līdzīga nostāja, kā jau sacīja iepriekšējais runātājs. Man jautājums rodas, kāpēc vajag jaunu regulējumu šādā apmērā? Varbūt, ka vajadzētu atkal minēt arguments, jo pastāv liels datu monopols, kas aptver dažādas sistēmas, jeb kam būtu jāaptver dažādas sistēmas, Eurodak un cits, un pastāv arī citas lielas sistēmas. Pirmajā un sestajā pantā ir minēts, un es labprāt dzirdētu arī komisiju par šo uh, kur ir runāts par citām informācijas tehnoloģijām un to izmantošanu IT sistēmām, un tāpat sestajā pantā mēs redzam, ka ir minēti pilotu projekti, kas ir plānoti ar vienreizēju regulējumu var tikt iekļautas lielās sistēmas un radīts liels datu monopols. Tā ir problēma, kas rodās aplūkojot šo dokumentu. Tāpat ir vēl kāda problēma, kas rodas, kas jau tika arī minēta par datu aizsardzību. Es nesaskatu, kā datu aizsardzību tiešām varētu nodrošināt. Tā man ir liela mīkla. Tas man arī īsti nenomierina dzirdot, ka būs īpašs cilvēks pāraugs datu aizsardzības jomā. Protams, tas ir labi, par to es nešaubos, bet rodas jautājums, kā šis viss veikals var tikt kontrolēts, kā šī lieta var tikt kontrolēta. Mēs kā deputāti eh, to īsti nevaram paredzēt šo monopolu. Tā tiešām liela mīkla mums visiem. Kontrolēšanu nevar uzticēt tikai, ja, nu, atstāt tikai dalībvalstu vai komisijas ziņā, un tāpēc es saskatu, ka te ir nepieciešama regulēšana. Kolēģis jau iepriekš diskusijā sacīja, ka vairākas lietas ir tiešām sasteigtas. Manuprāt, to vajadzētu vēlreiz rūpīgi izdiskutēt, visu, kas mums ir pieejams, to uzlabot, lai tas būtu arī pieņemams. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies! Ždanokas kundze, lūdzu. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies priekšsēdētāji, un es gribētu savas grupas vārdā apsveikt Koeljo kungu un paust uh, apmierinātību, ka viņš ir referents par šo jautājumu. Mums ir laba pieredze bijusi ar viņu uh, sadarbojoties. Un es gribētu at atkārtot, ka šajā jaunajā sasaukumā zaļo EFA grupas pozīcija par biometriskajiem datiem ir tāda pati, kā tā bija. Mēs uh, redzam, ka ka tas tiek lietots īpaši vīzās, kas ir saistīts ar šo datu bāzi, ka šie dati tiks savākt šajā superaģentūrā. Es neatkārtošu jautājumus, es gribētu arī uzklausīt komisijas atbildi par uh, vietu, kur šī aģentūra atradīsies, un mēs, uh, protams, arī apzināmies, ka pastāv riski attiecībā uz datu aizsardzību. Un mūsu pozīcija ir tāda pat kā referentam nogaidīt ekspertīzi no datu aizsardzības uzrauga un uh, turpināt strādāt ar šiem jautājumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Un visbeidzot, Dievs Demēra kungs! Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu paust savu paļāvību uz Karlas koeģu kapacitātēm eh, strādāt un paveikt eh, ziņojumu, kas ir tik sarežģīts ar šādu raksturojumu. Es neesmu vēl runājis ne ar Karlos, ne ar savu grupu, es to darīšu vēlāk, taču es gribētu šeit izpaust atsevišķas šaubas, eh, ko izteica jau kolēģis Eh, kurš eh, runāja pirms manis, un es atbalstu šajā sakarā dažas idejas, kuras pauda Aleksandrs Alvaro. Mans jautājums galvenokārt ir paredzēts nevis referentam, bet gan e, e, komisijai un arī padomēji. Tātad ķersimies pie lietas. Mērķi pēc būtības ir maz detalizēti. Kāpēc? Tāpēc, ka tie nevar būt detalizēti, tāpēc, ka pēc um, tam, kad nākotnes sistēmas tiek inkorporētas aģentūrā, šeit jau ir jārunā par ļoti sarežģītu pasākumu, un administrācijas padome, kas būtu specializējusies jāapzinās, par ko mēs runājam. Pretējā gadījumā šeit ir vienkārši tikai tāds spēlētājs, kas ir marķēts, bet nav izprotams. Eh, taču gan SIS, gan VIS, gan Eirodak. Ar to visu cilvēku prātos eh, tiek Eh, tiek domāts, ka varētu inkorporēt tādu, eh, tādu informāciju kā eiro falsificēšana, nozakts automašīnas, eh, narkotiku kontrabanda, cīņa pret terorismu, stīkli, robežas, prūmas līgums. Tas kopā ir pilnīgi neiespējami, un es to saku no savas pieredzes. Pirmkārt, manuprāt, es arī par to runāšu ar savu partiju, ir ierobežot e, šo mērķu apjomu, ko gribētu aptvert aģentūra, kas pārvaldītu informācijas sistēmas ne vairāk, ne mazāk, kā, e, kā tikai tiesiskumu, brīvības un drošības telpā. Un šīs pārdomas jau ir pašā iesākumā. Es tos eh, šo jautājumu uzdodu komisijai un galvenokārt padomēji. Paldies, priekšsēdētāji. Pusutilkungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Karlosam par eh, darbu pie šī dosie. Man likās, ka tad, kad mēs runājam par ārējām robežām, par Schengenu, tad referāts, eh, tad ziņojums ir ļoti, eh, ļoti pareizās rokās. Es pieņemu zināšanai viss, kas tiks sacīts attiecībā uz datu aizsardzību. Taču es redzu šeit ārkārtīgi lielu potenciālu ar attiecībā uz cīņu pret noziedzību, noziedzīgām organizācijām. Uh, tad, kad jums ir aģentūra šāda veida informācija, visa šīs datu bāzes, kuras potenciāli, kā sacīja Aleksandrs Alvaro, eh, ka varētu veidot šķērs atsaucis šajā gadījumā, un tas man tā mazliet, eh, mazliet mulsina, jo dat, mums eh, ir jāapzinās, ka šā, kāds potenciāls varētu būt šāda veida iniciatīvai cīņā pret organizēto noziedzību, noziedzību vispār, noziedzīgām organizācijām, un es gribētu vairāk dzirdēt par šiem argumentiem no, argum, no referenta un arī no komisijas pār, pārstāv. Tagad atgriezīsimies pie Koeļo kunga referenti. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos izteikties pēc komisijas un padomas sacītā. Šan the floor. Tad komisijai vārds. Čudurāča kungs, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšādādāji, paldies par visiem devumiem, kas ir palīdzējuši mums strādāt pie šīs svarīgā jautājuma. Taču vispirms es gribēju, pirms izsakos, uzklausīt kādas bažas ir citiem, un es gribētu tagad skatīt secībā uzdotos jautājumus, taču atgādiniet, ja kaut ko aizmirstu. Data aizsardzība. E, tas bija viens no stūrakmeņiem, un šeit vajadzētu varbūt daudz ko paskaidrot. Tas ir veids, e, e, kā teksts ir sagatavots šobrīd, neparedzot interoperabilitāti starp sistēmām. Un es gribētu atsaukties uz pašreizējo juridisko bāzi katrai sistēmai, kas iekļauj ļoti detalizētu datu aizsardzības eh, informāciju, tās viss ir pieejams, vēl jau vairāk pati aģentūra nevarēs piekļūt datiem vai saistīt datus kopā vai skatīt šos datus. Dati paliek dalību valstu rīcībā, dati paliek sagrupēti katrā sistēmā, pat ja tos visus pārvalda aģentūra. Nebūs nekādu datu, nekādas dalīšanās ar datiem vai kopīgas lietošanas. Tālāk runāt par nākotni, par to, vai būs tendence vai vēlēšanās saistīt šīs datu bāzes vai nodrošināt uh, sadarbības spēju starp sistēmām, tas nenotiks bez politiska ieguldījuma. Un arī tādā veidā mēs atbildam uz jautājumu par nākotnes sistēmām. Nekādas nākotnes sistēmas Ei e, Eiropas tiesiskuma sistēmā varētu būt pieļaujams bez juridiskas bāzes. Tas no, savukārt nozīmē jaunu politisku devumu no jums un no padomas. Tādējādi aģentūra pati nevarēs nā, izauklēt pati savas idejas, ne, ne attiecībā uz to, kā dati tiks izmantoti, ne kādiem tiks nodrošināta piekļuva, ne kam tiks nodrošināta piekļuva, ne arī pievienojot jaunas sistēmas vai nodrošinot jaunu saistījumu eh, vai kādas sistēmas funkcionalitātes. Tagad eh, vēlos piebilst vēl, ka mēs uh, Eh, cerīgi raugāmies uz informāciju, ko saņemsim no Eiropas datu aizsardzības uzrauga, un ja datu aizsardzības aspektiem, ja tie ir jāstiprina tekstā, tad mēs esam atvērti šāds iespējas izskatīt. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem par datu aizsardzību, taču, ja vēl ir kādas bažas, tad es labprāt skatīšu sīkāk tālāk, runājot par uh, Atrašanās vietas jautājumu, ko jau uzdeva vairāki deputāti. E, komisija iesniegot šo e, priekšlikumu gribētu atturēties no diskusijām. Te, te, teksts pats par sevi ir neitrāls un šeit ir jāpieņem politisks lēmums un pareizajā, pareizajā formā. Taču mēs gribētu uzsvērt to, ka būs nepieciešamība pēc politiska lēmuma par atrašanās vietu, agrāk vai vēlāk, jo pašreizējās izmaksas, e, runājot par aģentūras atrašanās vietu, varētu būt ievērojamas, vai tā būtu viena atrašanās vieta administratīvai mītnei un tehniskajai mītnei, vai būtu vairākas atrašanās vietas Visi šie aspekti ietekmē izmaksas vai sistēma būtu jāpārceļ no tās vietas, kur šobrīd atrodas Francija, Austrijā uz citu dalību valstu, atkal tas iekļautu izmaksas un lēmums par atrašanās vietu mūs interesē lielā mērā, jo tas ir būtisks elements, taču tajā pašā laikā arī elements, E, kura sakarā komisija gribētu saglabāt neutralitāti. Tāpat tika uzdots jautājums par personālu. Un es gribētu atsaukties uz ietekmes izvērtējumu un to, ka tas, kas e, pašreizējais e, paredzamais personāls ir 120, no tiem divas trešdaļas tehniskais, viena trešdaļa administratīvais personāls. Tādējādi būtu samērā daudz atvēlēts tehniskajai sadaļai un pirmajā gadā pēc aģentūras izveidošanas juridiskā ziņā, kas saskaņā ar mūsu plānu būtu 2011. gads. Mūsu nodomi būtu jau 75 eh, procentus eh, nodarbināt tagad, lai mēs, to var, lai mēs varētu organizēt viņu apmācību. Tālāk runājot par to, kādā veidā mēs varam skatīt uh, grafiku izpratnē šos jautājumus, turklāt paturot uh, prātā jau paveikto pašreizējais grafiks nozīmētu, ka būtu 2011. gads kā aģentūras izveidošanas gads un 12. kā darbības sākšanas gads. Es gribētu atgādināt, ka aģentūra ir ne tikai SIS, bet arī VIS un Eirodak lietošanai. Un es negribētu tagad paredzēt, vai e, kura, kura no sistēmām būs pirmā, ar kuru sāk strādāt sistēma, taču ja tā būs viss sistēma, tad eh, tas varētu notikt 2010. gadā. Pat ja SIS eh, ieviešana kavētos un notikt pēc 2012. gada, tad eh, abi scenāriji ir spēkā un ikvienā gadījumā es gribu sacīt, ka aģentūras darbība, darbības sākumu neietekmētu SIS stāšanās spēkā. Tad, kad SIS ir sagatavota, tad tās darbība var pār, eh, pārņemt aģentūra, kura uz to brīdi jau strādā ar visu un Eirodak. Tāpat es domāju, ka bija jautājumi par būtiskākām lietām pār vajadzību pēc aģentūras, kāpēc šāda aģentūra. Manuprāt, referents jau savā prezentācijā norādīja, kāpēc šāda aģentūra ir vajadzīga. Un mēs uzskatām, atbildi ir pilnīgi skaidra. Pirmkārt, pašreizējās eh, darbības veids nebūtu pieņemams, komisija institucionāli un juridiski nav gatava ar saviem cilvēku resursiem eh, eh, šādas sistēmas pārvaldīts. Tāpat arī pēdējās analīzes mums apliecina, ka dalību valstu pārvaldīts sistēma būtu ar pietiekam daudz pretargumentiem. Es tagad negribu atkārtoties, manuprāt, jau ietekmes vērtējuma E, šie jautājumi ir norādīti, un tādējādi tiktu pamatota nepieciešama pēc šīs jaunās aģentūras. Es gribētu atkal atsaukties uz ietekme, ietekmes pētījumu, kurā ir norādīts, kāpēc jauna aģentūra un nevis Frontex vai Eiropoli ir noderīga. Tālāk, runājot par nākotnes attīstību un jauniem projektiem. Teksts šobrīd sastajā pantā par pilotu projektiem paredz, ka katru reizi, kad ir nepieciešība pēc pilotu schēmas vai projekta, būs jaunas politiskas debates pēc komisijas konkrēta pieprasījuma. Un Arī šajā sakarā komisijā notika debats pirms teksta pieņemšanas, tāpēc, ka komisija nevēlējās laikam aģentūra varētu pati lemt pār jaunas sistēmas vai pilotu projektu uzsākšanu tādā vai citā virzienā. Vai šeit būtu runa par eh, saistību ar esošām sistēmām vai jaunu sistēmu izveidošanu, un tādējādi pilnīgi skaidri eh, izveidotais teksts šī rīcības brīvība aģentūrai nav eh, norādīta. Let me see if I forgot something. I would uh, stop here quoting. Un šķiet, ka savu sarakstu esmu izsmēlis, bet ja ir vēl jautājumi, tad es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies. Now, Mr. Paldies. Tagad Hammerstedt kungs no Zviedrijas prezidentūras uh, grib izteikties, pirms mēs uh, atgriežamies pie referenta. Jā, tack så mycket för ordet. Paldies par to, ka ļaujat man izteikties. Paldies arī deputātiem par jūsu nostāju. Varu tikai uzsvērt un pasvītrot to, ko sacīja jau komisija, atbildot uz jūsu jautājumiem. Tieši tāda ir arī mūsu nostāja attiecībā uz šo priekšlikumu. Tā mēs arī stādāmies priekšā šo funkciju. Un nu par uh, atrašanās vietu. Darba grupa par Schengenas akī e, ir domājis par šo jautājumu. Mēs esam vienojušies, ka to nevajadzētu un to nevar izlemt eh, darba grupas līmenī, bet tas ir jālem politiski augstākā līmenī. Mēs īsti neesam nolēmuši, kādu metodi mēs izmantosim. Mēs nedomājam, ka šis lēmums tiks pieņemts Zviedrijas prezidentūras laikā. Esam sākuši pārunas arī ar Spānijas prezidentūru, lai turpinātu šo diskusiju. Šķiet, ka citi jautājumi nav, bet ja vēl kāda tomēr ir, tad lūdzu uzdodiet, es labprāt atbildēšu. Paldies, man jāatgādina, ka mums ir jādomā arī par laiku, lai mēs neiekavētu, lai nebūtu par vēlu, bet Alvaro kungs došu jums tomēr vēl vārdus vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir tikai vienkārši jautājums jo aizmirs kaut ko pajautāt. Tā kā šī komiteja arī skata pretterorismu jautājumus, tad mēs zinām, cik svarīgi ir kritiska infrastruktūra, un šāda aģentūra tāda būs. Tātad viens jautājums. Neredzēju neko dokumentā par datu bāzes kopēšanu vai eh, šo te drošības kopijām. Iedomājieties, ja mēs šos datus pazaudēsim, eh, tad eh, tas varētu būt eh, tiešām eh, mērķis. Tas ir kritiskās infrastruktūras sastāvdaļa. Tātad vai ir plāns beigt drošības kopijas šiem datiem, jo datu bāzē decentralizācija vienmēr ir labāks variants nekā to kopīgu apkopošanu. Nav. No. Tagad atgriežamies pie referenta, lūdzu. Prezidents, sot trīs notas brefs. Eh, Primēr... Priekšsēdētāja kungs, trīs īsi jautājumi, jeb komentāri. Pirmais runājot par aģentūru. Kolēģi jautāja, kāpēc vispār nepieciešama aģentūra. Atbilde ir vienkārša. Komisijas pārstāvs jau sacīja, ka SES2 sistēma uh, tiek pārvaldīti no dalībvalstu puses. Šis parlaments uzskatīja, ka situācija nevar tā turpināties un ka ir nepieciešams arī Eiropas mēroga instruments. Kopienas uh, procedūrā tātad ir nepieciešams kopienas mēroga. Tātad vai nu komisija pat uzņemas tieši atbildību vai deleģē šo uzdevumu kādai aģentūrai. Parlaments izteicās par labu aģentūras variantam, protams, diskusijas varam uzsākt par jaunu, bet attiecīgajā brīdī tāda bija parlamenta nostāja un tā bija skaidra nostāja. Tagad komisija izsaka priekšlikumu, kas atbilst mūsu prasībām, tāpēc būtu labi un saprātīgi, ja mēs to varētu arī apsveikt šo iniciatīvu. Vēlos arī izteikt atzinību par to, ko sacīja komisijas pārstāvi, ka nebūs datu apvienošana. Runa ir par aģentūru, kas pārvaldīs informātikas sistēmas. Tā nesasaistīs datu bāzes savā starpā, tā arī nebūs aģentūras pilnvar, un tas nav mērķis. To komisijas pārstāvs skaidri pateica. Dati netiks savienoti Tātad dati, kas eh, atbilst dažādām sistēmām un kam būtu jāpaliek arī nošķirt vieniem no otra. Un trešais jautājums, priekšsēdētāja kungs, tika jautāts, vai ir iespējams pastiprināt datu aizsardzības eh, priekšrakstus. Tas ir ļoti būtisks jautājums, ko esmu dzirdējis atkal un atkal. Uh, Es neko būtisku nevaru sacīt arī par aģentūras atrašanās vietu, tas ir politisks lēmums. Protams, ir svarīgi. Nēsmu to pārunājis arī ar ēnu referentu, tāpēc īsti neko šajā lietā nevar pateikt. Vismaz nevar pateikt, ko domā atsevišķas politiskās grupas šajā lietā. Var sacīt tikai savas domas attiecībā uz aģentūras atrašanās vietu. Man šķiet būtu saprātīgākais, ja netiktu runāts par geogrāfisku sadalījumu, domājot par atrašanās vietu, kur notiek pārvaldība, vajadzētu arī atrasties tehniskajiem komponentiem. Un ne, neskarot to, ko sacīja Alvāro kungs, ir jābūt šim. Uh, ir jābūt tā sauktiem spogulim, Katrā ziņā par to mēs varēsim runāt attiecīgajā brīdī. Paldies! Be... Skaties, kā uz Alvaro kunga papildu jautājumu komisija varētu atbildēt. Ja komisija piekrīt, varbūt jūs varētu. Mēs eh, tagad eh, uzklā, uzklausīt Luiju Mišelu kungu, bet tikai uz vienu minūti lai neatklātu debats. Nē, es e, negribu atkal atsākt debats. Man ir tikai viens jautājums, kas ir pilnīgi naivs. Es e, īsti labi nesaprotu pievienoto vērtību, un es nebūtu arī to neatbalstu, bet es e, šīs aģentūras pievienoto vērtību nesaskatu efektivitātes ziņā, ja nav interoperabilitātes. Un es gribētu, lai man šo pievienoto vērtību paskaidrotu, kāda ir jēga izveidot aģentūru bez interoperabilitātes. To es nevaru saprast. Ja tas ir tikai vispārīgs tehniskais atbalsts dažādām nacionālām aģentūrām, tad es nedomāju, ka tas ir noderīgi. Un tas var būt efektīvi tikai tad, ja ir šāda interoperabilitāte. Un tāpēc to es arī atbalstu. Tāpat arī mani nepārliecināja skaidrojumi attiecībā uz dažādajām opcijām. Arī mani nepārliecināja, tāpēc, ka tie ir, manuprāt, uh, tikai apgalvojumi attiecībā uz eh, izmaksām. Un eh, šobrīd, eh, taisnība sakot, mans viedoklis nebūtu apstāties un lemt ne par aģentūras noderību, ne par citiem jautājumiem. Paldies! The Commission agrees, maybe Komisija piekrīt, varbūt komisija ko grib eh, piebilst. Jā, priekšsēdētāji, ļoti īsi atbildēšu uz eh, būtisko jautājumu. Eh, nodrošinājuma sistēma, backup sistēma ir paredzēta visos juridiskajos tekstos un turpinās pastāvēt, kad sistēmas, kad aģentūra sistēmas būs pārņēmusi. Paldies! Paldies par īsu atbildi! Un tagad eh, Koeļo kungs noslēguma piezīmes. Es ok. Well. Nē, tādā, eh, tādā gadījumā, ja jums tāda nav, tāda debats mēs beidzam. Un eh, esam gatavi pāriet pie 13. darba kārtības punkta par. E, publisku piekļuvi eh, Eiropas eh, parlamenta padomas un komisijas dokumentiem, ja pareizāk sakot, plašas sabiedrības piekļuvi šiem dokumentiem. Un eh, referents ir Maikls Kašmans, mēs dosim vārdu padomas pārstāvim, komisijas pārstāvim, un Kašman kungs. Paldies. Jā. Paldies, priekšsēdētāji, ka mēs atkal skatām šo ļoti svarīgo dokumentu un eh, arī sveicu jaunos deputātus, kas vēl nepazīst šo tematu. Es pie tā strādāju jau kopš 99. gada, kad eh, eh, man liekas, ka es tik daudz laika esmu pavadījis pie šā dokumenta, ka man jau jāiet pensijā, bet es gribu teikt komisijai, ka tā nebūs, es turpināšu darbu. Uh, Vienkārši, lai paskaidrotu deputātiem, parlaments pieņēma savu pozīciju par šo ļoti svarīgo dokumentu martā, un mēs toreiz izlēmām nenoslēgt pirmo lasējumu, lai dotu parlamentam vislielāko iespēju klāktu, nef klāstu neformāls sārunas ar citām institūcijām un citas iespējas. Un mums šķita arī nepiemēroti uh, jau sasaistīt nākamā parlamentā, tad jaunā sasaukuma deputāta rokas. To, ko komisija piedāvāja, un Bustilkungs to zina, mēs esam to prasījuši daudzus gadus, pārskatot uh, šīs te regulas ieviešanu. Mēs esam jau ilgi aicinājuši veikt izmaiņas, un šīs izmaiņas tad uh, ieviesa uh, jurisdikcija, piemēram, Turko lieta par uh, pieeju institūciju likumdošanas dokumentiem. Tātad uh, mēs šos te komisijas priekšlikumus, varbūt komisija man nepiekritīs, bet parlaments uzskatīja, ka tā vietā, lai tas būtu solis uz priekšu un tiktu pastiprināts caurskatāmības princips, tas patiesībā bija solis atpakaļ. Viņi piedāvāja arī dokumentu, uh, kas tiek sauktu par pārskatīto versiju, un uh, tikai tajās jomās tiek veikts izmaiņas, kur viņiem tas šita nepieciešama, un parlaments tad varēja darboties tikai šajās jomās. Toreizies priekšsēdētājs uh, rakstīja vēstuli iestādēm un norādīt uz to, ka iestāžu nolīgums attiecībā uz pārskatīšanu netika ievērots, un tāpēc mēs turpināsim uh, šo izmaiņu veikšanu plašākā spektrā nekā pārskatīšana parādīja. Un tagad uh, mēs balsosim. Tagad mēs esam uh, ļoti interesantā situācijā. Pateicos komisijai un padomē, un jo īpaši prezidentūrai par veikto darbu kopā ar mani un citiem, bet mums ir jāvirzās uz priekšu, un gribētu teikt, ka tas ir steidzami virkni, virknes iemeslu dēļ. Ar jūsu starpniecību priekšsādātāju kungs mēs lūdzām juridisko dienat pārskatīt uh, komisijas priekšlikumu un parlamenta grozījums, lai nodrošinātu, ka mēs uh, rīkosimies saskaņā ar Lisabonas līguma garu. Un eh, tad, kad tas tiks ratificēts 2009. Eh, gada beigās, kāpēc mums ir vajadzīgs juridiskā dienesta skatu punkts? Parlamenta pozīcijā tiek, te, tātad tiek teikts, ka viens no mūsu grozījumiem ir pretrunā juridiskiem pamatām. Es redzu, ka komisija un padoma ir pretrunā ar mums, bet man prieks par to, jo ja mēs būtu viensprāts par visām lietām, tad es varētu ilgāk gulēt no rītiem. Tātad um, Lisabons līgums Tur ir runa par atvērtību un demokrātiju. Tas paplašina demokrātiju, tas dod papildus demokrātiskās iejaukšanās pilvars šim parlamentam, un tā ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija. Dažas no definīcijām parlamenta dokumentos uh, būs jāpārskata, bet būs politisks vakums un uh, to aizpildīsim mēs, jo galvenā problēma ir juridiskais vakums. Kas notiks ar tām aģentūrām un institūcijām, kuras ir izveidotas un kurām saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jādabo, jādarbojas saskaņā ar caurskatāmību un atvērtību? 255. līguma pants ir juridiskais pamats un 2001. gada attiecīgā regula. Tādas aģentūras kā Eurojust, Europol, kas notiks ar datu aizsardzības jautājumiem, jo tagad mēs pievēršamies šim te trešā pīlāra jautājumam par eh, pamatiesību hartas ieviešamību. Uh, jo tur taču ir runa par pieeju un par atvērtību. Un šodien es labprāt uzklausītu komisiju. Kā tai šķiet, kas tai būtu jādara, jā, lai aizpildītu šo juridisko vakumu? Steidzam būtu jādara, un es gribētu uzklausīt arī prezidentūras pārstāvis. Es gribētu piedāvāt trilogu augstākajā līmenī, lai paskatītos uz šo uh, 1049 eh, dokumentu. Un būs arī tikšanās ar ēnu referentiem. Dažiem varbūt šis dokuments būs eh, jauna lieta, bet eh, noteikti, ka sekretariāts, kas vienmēr strādā lieliski, mums palīdzēs tikt galā ar šiem dokumentiem. Un varēsim redzēt dažādu politisko grupu pieeju. Tas tā ievadam, un uh, Tas ir arī mans ieteikums par to, kā rīkoties, bet es ar nepacietību gaidu komisijas un padomas teikto. Un uh, komisija varbūt arī atrodas tādā kā vakumā. Mums ir uh, komisāri, kas uh, vēl strādā, bet viņi sēž tā kā pie atvērtām durvīm, un uh, tad ir arī citi komisāri, kas gaida pie šīm virpeļdurvēm, lai tiktu iekšā. Uh, Un eh, es domāju, ka tas ir pietiekami ievadam un eh, gaidīšu citu deputātu komentārus un arī par, eh, komisijas un padomus teikto. Paldies. The... Tagad uzklausīsim vispirms Hildbergs kundzi no prezidentūras. Who's not on? Ah, yes. Okay, thank you. Uh, Paldies par uh, to, kā uzaicināt Zviedrijas prezidentūru uz šo komitejas sanāksmi. Pagātnē mums bija ļoti auglīgs un cieši sadarbība ar Lībi komiteju pār šo dosiju un ar šo pašu referentu. Un mēs ceram uz tikpat labu sadarbību nākotnē. Caurskatāmība tieši tāpat kā 2001. gadā bija prioritāte Zviedrijas prezidentūrai. Uh, un tieši tas pats attiecas uz piekļuvu dokumentiem. Kāšman kungs mūs uzaicināja prezentēt šī dosie tālāku attīstību padome, un mēs veicām rūpīgu pārskatīšanu pantu pēc panta, nesen tā ir pabeigta, un šajā pārskatīšanās, pārskatīšanas reizē mēs uh, arī ļoti rūpīgi visu apspriedām, kas, ir, kas tika diskutēts jau šogad, bet netika izskatīts viss pilnībā. Tāpat arī mums ir atsevišķi priekšlikumi, kuriem mēs varam piekrīt, un citiem, kuriem nē. Padomē pagaidām mums nav vēl sagatavot vispārīga politika, taču mums ir skaidra kopaina par dalību valstu pozīcijām. Darba grupās mēs esam izlēmuši atlikt uz vēlāku laiku Eh, tālākas diskusijas par komisijas priekšlikumu, līdz mēs labāk apzina, apzināsimies, ko šajā sakarā plāno jaunais Eiropas parlaments sasaukums. Un mēs gaidām šo informāciju, taču eh, līdz tam Zviedrijas prezidentūra ir gatava diskutēt ar jums jautājumu par to, kā uzlabot regulu 1049, kā palielināt eh, caurskatāmību un stiprināt eh, eh, tiesības piekļuvai dokumentiem. Runājot par Lisabonas līgumu jautājumu, mēs vēl aizvien gaidām pēdējās ratifikācijas, un mēs arī gribētu dzirdēt, kas ir sakāms komisijai un kādi ir komisijas plāni attiecībā uz grozījumiem, kas varētu būt nepieciešami pēc līguma stāšanās spēkā. Paldies! Now, Paldies, un tagad uzklausīsim komisijas viedokli. You, Paldies, priekšsēdētājs! Paldies referentam Kašmankungam. Vispirms es gribētu komisijas vārdā apsveikt Kašmankungu sakarā ar viņa atkal iecelšanām amatā. Es domāju, ka viņš ir ļoti ilgi strādājis pie šī dosie, pie šiem dokumentiem, un Kašman kungs eh, ir apliecinājusies darbā Eiropas parlamentā un sadarbībā ar mums. Mēs apsveicam jūs un ceram uz eh, ļoti auglīgām diskusijām tuvāko mēnešu laikā. Iesākumā es gribētu sacīt, ka mēs pilnībā atbalstām Kašman kunga analīzi par Lisabonas līgumu, kurš mēs eh, ceram stāsimies spēkā tuvā nākotnē, it īpaši pēc eh, veiksmīgā referenduma īrijā. Eh, un šeit ir ļoti daudz runas par atvērtību, skaidrību, demokrātiju un arī es redzu šajā E, telpā es redzu daudzus, kuri strādāja konventā, kuri e, strādāja e, starpvaldību konferencē, sagatavojot šos pantus, un es domāju, ka jautājumi ir ļoti labi atspoguļoti, un mēs esam paturējuši prātā to, cik nozīmīga ir pilsoņiem atvērta Eiropas Savienība. Šeit ir runa par pilsoņu piekļuvu dokumentiem. Uh, Mēs nedrīkstam e, sajaukt to, pa kā mēs sadarbojamies savā starpā kā institūcijas, un ļoti bieži mēs par to domājam, tad, kad ir spēkā amatā jaunais parlaments, un drīzumā mums būs arī jaunā komisija, balstoties uz jauno līgumu. Uh, Un arī balstoties uz šo līgumu mēs strādāsim ar eh, nākot, eh, nākamajām prezidentūrām. Tāpat arī, tāpat arī būtiski ir tas, kā institūcijas sadarboties savā starpā. Taču ir būtiski, lai pilsoņiem būtu šīs legālās tiesības eh, piekļuvē dokumentiem. Mums ir jāpaturprātā, ka ir atsevišķi jautājumi, ko mēs kārtojam savā starpā, instrumenti mūsu pašsadarbībai un pilsoņiem paredzētai instrumenti. Man otrā piezīme attiecās uz iniciatīvu, kas eh, uz, eh, uzsākās eh, pirms 18 mēnešiem, balstoties uz atsevišķām, uz, uz parlamenta paustu, paustu nodomu ieviest tā saucamo pārskatu un balstoties uz vienošanos starp institūcijiem, kā tas būtu jāveic. Komisija nāca klāja ar priekšlikumu uh, pār eh, regulas 1049 eh, pārskatīšanu. Manuprāt, mūsu pilsoņiem ir ļoti būtiski varēt izlasīt un saprast, kāds ir Eiropas Savienības likums, un arī tāpēc būtiski šajā eh, regulā 1049 iekļauties praksi un precedentus atkarībā no tā, kā tie attīstās. Šeit nav runa par to, ka mēs sajauktu kopā atšķirīgus instrumentus, bet gan par to, ka mēs ņemam vērā uh, parlamenta paustās, uh, paustos priekšlikumus. Svarīgs elements ir tas, kā līdz šim darbojās regula 1049. Mēs eh, šeit uh, nerunājam par eh, pēc Nicas periodu, ne arī par regulu attiecībās pie dokumentiem. Mums tāda ir. Mums ir eh, sadarbība starp komisiju padomi un eh, parlamentu. Mums ir ilga pieredze, kā kā šī regula darbojas, un jāsaka, regula ir veiksmīga. Mums ir daudz pieprasījumu piekļuvēji komisijā, kā jūs redzēsiet no igadējā ziņojuma, kas ir pilnīgi dabiski, ņemot vērā mūsu institucionālo lomu, un mēs piešķiram piekļuvi aptuveni 83-85% gadījumos. Jūs jau tāst, kāpēc ne 100% gadījumos, taču jūs uh, kā likumdevēji varat iedomāties, kāda tad ir iemesla, lai dokuments neizsniegti norādīt 4. pantā. Taču arī jāņem vērā, ka komisijai ir kompetence attiecībā uz kārteļu vajāšanu, lai izvairītos no uh, tirgus situācijas sagrozīšanas, un atsevišķi dokumenti nevar tikt uh, uzreiz parādīt plašākai publikai. Tāpat arī Eiropas kopiena tiesa nav apstrīdējusi šo situāciju, un tāpēc, manuprāt, mums ir ļoti veiksmīga e, regula, taču katrā ziņā mēs uzskatām, ka pēc parlamenta uzaicinājuma mums ir pamats un iemesls pārskatīt šo, dikurāt, eh, šo regulu, ņemot vērā pēdējos precedentu, tiesu precedentu eh, attīstību. Tā mēs esam, pieņa, piemēram, pieņēmuši lēmumu par piekļuvi vidas aizsardzības dokumentiem. Un arī ņemot vērā balsojumu martā un vēlākās diskusijas eh, padomē, komisija ir skaidrojusi e, iemeslus, kāpēc mēs esam grozījuši regulu, un šodien mēs e, uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir pareizais priekšlikums, uz kur balstīt mūsu diskusijas. Mēs to atbalstām, jo mēs uzskatām, ka tas atspoguļo jautājumus, kas ir jāskata. Pirmkārt, kodificējot e, pre, tiesu precedentus, kā arī uh, E, nodrošinot labāku juridisko skaidrību. Es saprotu, kā atsevišķi, atsevišķi grozījumi ir apspriežā, apspriežāmi, mēs labprāt e, tos apspriedīsim ar jums un ar padomi. Savukārt, e, ja tas vai cits grozījums ir formulēts tādā veidā, kas gūst jūs un padomas atbalsta, mēs Eh, ar gandarījumu konstatējam, ka ir izprasti mūsu, pausta izpratne mūsu nospraustajiem mērķiem. Un tādējādi ir iespēja virzīt tālāk šos grozījumus. Tāpat arī mēs uzskatām būtisku Ehm, par būtisku, ka jāatzīmē, ka tas ir solis uz ehm, palielināt caurskatāmību Eiropas Savienības institūcijas darbībā, un es gribu vērst uzman, jūsu uzmanību uz šo grozījumu, kas uzliek par pienākumu padarīt daudzus noteikumus daudz skaidrākus. Es šobrīd tekstu necitēšu, bet mums ir maksimāli e, un pat obligāti jānodrošina priekšsēdētājs pārtrauc. Varbūt jūs varētu e, savu uzstāšanos pabeigt mazliet ātrāk. Es e, jāturpina e, runātājs. Runājot par Lisabonas līgumu referenti pieminētie jautājumi šajā sakrā es vēlos uh, sacīt, ka, protams, norit sagatavošanās darbs. Komisijas padomus un parlamentu juridiskajos dienestos par uh, nepieciešamajām korekcijām pēc jaunā līguma stāšanās spēkā. Un jūs esat uh, iespējams arī to, ar to iepazinu, iepazinušies tāpat arī atsevišķas 15. panta daļas, kas ir jāapspriež starp disku, eh, institūcijām, lai padarītu lietas vēl caurskatāmākas. Paldies! Now, questions, please, man... Tagad lūdzu jautājumu, ievērojiet, ka mums nav daudz laika. Samers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Referents. Referentam ir taisnība jaunajā parlamentā ir jauni deputāti, un arī mūsu komitejā ir daudz jaunu pārstāvju. Arī es esmu jauna šajā komitejā. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un tas arī bija pagājušajā sasaukumā. Man jāatzīst, ka neesmu īsti rūpīgi iepazinusies ar šo jautājumu, jo nebiju šīs komitejas pārstāve. Uh, Caurspīdīgums, jā, tas ir pamatprincips, kuram mēs atbalstām. Pilsoņiem ir tiesības, un komisijas pārstāvs to arī atzīmēja, demokrātiska, demokrātiskas tiesības pieejai dokumentiem. Un šī ir bijusi diskusija visu laiku, kad tika pārnāts šis jautājums par to, vai šāda tiesības pastāv. Kurā brīdī caurspīdīgums noslēdzas un kur sākas datu aizsardzība. Mēs daudz runājam par datu aizsardzību. Kas tad ir ar mūsu pašu datiem, ar mūsu pašu datu aizsardzību? Vakar dien man bija pirmā iespēja uh, ieskatīties šajā ziņojumā, tanī, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā. Skatoties, piemēram, uz sesto pantu, tad man galva sagriežas, jo to var interpretēt arī tā, ka katras tikšanās, jeb sanāksmes protokols, kaut vai skatoties tikai uz parlamentu. Kaut tā būtu tikai tehniska sanāksme. Tātad šāds protokols var tikt eh, publiskots. Man tas nešķiet īstenojams. Man ir bažas, ka kaut vai domājot par administratīvo slogu, ko tas radīs un birokrātiju, radīsies tikai birokrātijas pieaugums, tāpat arī izmaksas pieaugs. Tāpēc tiešām man rodas pamatotas bažas, domājot par šo lietu, piemēram, ka manas valsts delegācijas sanāksmes protokols arī varētu tikt uh, publiskot, vai tam būtu jātiek publiskotam un jābūt pieejamam jebkuram pilsonim, vai kas ir ar vēstulēm, kas tiek rakstītas deputātiem, vai vēstules, kas paši deputāti sava mandāti ietveros, vienalga, kam arī nosūta un kas ir ar mūsu ēpastu vēstulēm. Arī tām būtu jātiek publiskotām, tātad ar šādu jautājumu es neesmu īsti iepazinusies, un tomēr šo pantu es tādā virzienā varu interpretēt. Vai arī tas ir pārāk vispārīgi formulēts? Manuprāt, to vajadzētu formulēt precīzāk un konkrētāk. Septītais pants. Raugoties uz dalību valstīm. Šis septītais pants šķiet, ka valstu parlamenti kā arī valstu parlamentiem būtu jānodrošina pieeja visiem dokumentiem, un ja šie dokumenti nebūs publiski pieejami, viņiem tas ir jāpamato Eiropas institūcijām, kāpēc viņi tos negrib publiskot. Un mums vienalga nav īsti garantijas, ka, ka tas tiešām notiks, tiks publiskots. Un kas tad to galu beigās izlems, vai viens vai otrs dokuments tiek publiskots? Kā jau es sacīju, varbūt tā neesmu īsti pareizi izprast, izpratusi, bet es tomēr lasu šo dokumentu, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā. Un kopumā raugoties jāsaka, ka tieši tāpēc, ka šis parlaments, eh, šajā parlamentā ir jauni deputāti un varētu sacīt, tas ir jauns sastāvs, tad tiešām šis pamatjautājums rodas un to mēs uzdodam šajā komitejas sanāksmē. Vai šim jaunajam parlamentam nav tiesības atkārtot pirmo lasījumu? Tas, protams, ir eh, tā, protams, ir direktīva, un tā nav tikai parlamenta nostāja. Tāpēc rodas jautājums, kā mēs turpināsim, kā mēs turpināsim ar otro lasījumu. Ar šādiem dokumentiem praksa ir tāda, ka mēs turpinam otrajā lasījumā, ņemot vērā padomas nostāju un kopīgo nostāju. Mēs, protams, varam ieteikt grozījumus, bet nevar, nevaram iesniegt savus grozījumus. Mēs varam bal, uh, strādāt tikai tālāk, balstoties uz tiem grozījumiem, kas tika iesniegti iepriekšējā periodā. Tāpēc man šķiet, ka jaunajam parlamentam tas nav īsti apmierinošs jautājums un apmierinoša situācija. Es norādu arī uz 2, 59. pantu, un man šķiet, ka vajadzētu šo pirmo lasījumu atkārtot. Būtu ļoti labi, ja referents varētu izteikties par šīm pārdomām, par šo komentāru, tāpat arī padomas pārstāvi, bet principā man šķiet tas ir ļoti vērā ņemams apsvērums. Ņemot vērā, ka laika mums ir maz, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma. Vēl tikai viena lieta - Lisabonas līgums. Tas vēl nav stājies spēkā, īri sacīja jā, un tagad tas ir iestrēdzis Čehijā. Redzēsim, cik ilgi tas būs. Pēc tam varbūt atkal Anglija izteikt kādas pretenzijas, un tomēr rodas jautājums, vai pirms Lisabonas līgums stājas spēkā, vai ir nepieciešams šāds dosjē un to novirzīt uz otro lasījumu? Otrajā lasījumā var panākt vienošanos, un tas varbūt, pēd, tā, tas varbūt pēdējais lasījums, varbūt vajadzētu tomēr nogaidīt, kas tad būs īsti ar Lisabonas līgumu. Varbūt būtu ļoti labi, ja referents varētu izteikties arī šajā jautājumā. Tomēr es pateicīga viņam par to, ka viņš bija gatavs diskusijām, tāpat arī ar ēnu referentiem. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums gan Eiropas pilsoņiem, gan parlamentam arī valstu parlamentiem un dažādām institūcijām. Un man tiešām jālūdz atvainot mani, ka man ir jādodas, jo ir paredzēta kāda valsts sanāksme. Bet es tiešām būšu pateicīgs uzklausīt atbildes. Paldies! Mrs. Hautala, please. Hautalas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, izteikties kā zaļo ēnu referente. Un tāpat kā Kašmana kungam, man šeit ir zinām pieredze, jo savā iepriekšējā dzīvē es sastādīju ziņojumu par šo jautājumu. 2001. gadā Zviedrijas prezidentūras laikā mēs panācām ļoti labu rezultātu. Uh, Bija varbūt dažas nepilnības un ne visas definīcijas bija pietiekami caurskatāmas, bet kopiena tiesa ir apstiprinājusi, ka Eiropas Savienībai vajadzētu censties panākt maksimālu caurskatāmību, un tas ir ļoti būtiski. Es nedomāju, ka kāds no mums gribētu atgriezties savā valstī un teikt, ka Eiropas Savienība ir izlēmusi uh, spērt soli atpakaļ un uh, atkal uh, atkāpties no šiem jautājumiem. Man jāsaka, ka komisija ir izteikusi priekšlikumu, kas ir ne tikai kodifikācijas uh, jautājums, bet tur ir mērķis grozīt likumdošanu tādā veidā, lai caurskatāmība uh, tiktu nodrošināta. Es domāju, ka šis uh, priekšlikums uh, um, ļoti labi, ka mēs esam tā sadarbojušies. Strādājot pie komisijas priekšlikums, ir jāskatās, kā mainīsies juridiskā situācija, kā to ietekmēs uh, Lisabonas līguma ratifikācija. Un es domāju, ka referents ir uz pareizā ceļa šajā trīspušu diskusijā. Uh, ar komisiju un Zviedrijas prezidentūru. Un, protams, ka mēs gribētu paskaidrot dažus jautājumus. Tur varētu būt dažas uh, domstarpības, un es domāju, ka Somers kundzei vajadzētu saņemt zinām drošību. Eiropas parlaments uh, uh nu, jau astoņas gadus ir īstenojuši šo regulu bez jebkādas katastrofas, eh, un tas pilnīgi pretēji ir tuvinājis pilsoņus parlamentam un visām institūcijām, un ir ļoti labi, ka savā eh, Lopes kungs savā dokumentā esat eh, rakstījis juridiskiem dienestam, lai pieprasītu atbildu šiem jautājumiem. Jūs jautājumu sarakstā es gribētu, lai tiktu uzsvērtas tiesības uh, Eh, un jautājums par to, kā komisija definēs eh, juridiskas eh, procedūras, likumdošanas procedūras. Somijas konstitūcijā likumdošanā ir iekļauti visi instrumenti, kas attiecas uz pilsoņu pienākumiem un tiesībām. Es baidos, ka pieņemot vienu definīciju, uh, likumdošana, eh, likumdošanā šiet kaut, tiek kaut kas norādīts, ka šis eh, jautājums ir jāskatā kop, eh, koplēmu kārtībā. Un redzēsim, kā tas notiks pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un juridiskais dienas varēs mums palīdzēt. Es vēlreiz gribu atgādīt, ka, atgādināt, ka mēs Mēs esam iekavējuši, lūdzu pieturieties pie sev atvēlētā laika Dejonga kungs, pēc tam juridiskais dienests Perilo kungs, bet vispirms Dejonga kungs. Paldies priekšsēdētājs ļoti īsrunāšu. Mums nevajadzētu pārāk zem novērtēt šī faila nozīmīgumu Mēs jau redzējām pirms vēlēšanām, cik liel, mazā mērā mums uztic elektorāts, un varētu būt, ka eh, problēma šeit eh, ir tā, ka institūcijas ļoti daudziem ir kā melnā kaste, vai tas būtu parlaments, vai eh, padome, vai komisija. Es domāju, ka mums ir jāpaturprātā tas, ka šis ir, šī ir svarīga joma un mums ir jāpaskatās uz to svaigām acīm. Baidos, ka es nevarēšu piekrist kolēģei Samerskundzei, ka mums eh, būtu jāskata šis ar perspektīvu kļūt vairāk ierobežojošiem. Manuprāt, ir pilnīgi otrādi, ir jākļūst mazāk ierobežojošiem. Un arī biju vīlies, kā referents norādīja, ka komisija nebija uz šī ceļa sākotnēji. Tālāk vēl viens jautājums nozīmīgs manai grupai ir tāds, ka ja regulā ir norādīts, ka pārskatīšanām ir jābūt specifiskām, tad tā ir daļas no problēmas. Ja jūs vēlaties piekļūt informācijai kā pilsonis, jums vienmēr ir jānorāda, ko tad jūs gribat konkrēti zināt. Savukārt, Es, kā pilsonis, gribu uzzināt, kas tad notiek Eiropas kopienā attiecībās klimata pārmaiņām par Eiropolu. Un varbūt mans jautājums nav tik specifisks, piemēram, manā valstī Nīderlandē. Mums ir pieredze ar šāda veida jautājumiem, un mēs esam spējīgi uh, sniegt atbildes pilsoņiem, lai viņiem būtu priekšstats pār to, kas īsti notiek. Tāpēc es gribu apliecināt savu pilnu konstruktīvu sadarbību, lai varētu atbrīvoties no šī melnās kastes tēla Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you! Paldies! Un kā jau es sacīju, tad Eiropas juridiskais dienests varbūt gribētu salikt dažus punktus uz i, jo atsevišķi jautājumi ir skatīta vairāk vai mazāk detalizēti. Es pats esmu uzrakstījis eh, savu vēstuli no savas puses Eiropas juridiskajiem dienestam Perīlokungs. Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man vispirms apstiprināt to, ko Maikls Kašmans teica sākumā. Tiešām tad, kad es biju jauns eh, un gāju skolā, tad es eh, atceros, ka ienākot klasē, bija uzraksts caurskatāmība ir demokrātija, un tur bija parakstījies Maikls Kešmans. Un mēs juridiskajā dienestā esam ļoti apmierināti, ka varam strādāt kopā ar šo dzīvo leģendu, kas ir Maikls Kašmans. Ja Maikls uh, runā par Graučeru Mārksu, tad eh, mēs zinām, ka viņš bija arī pingpong spēlētājs un viņš ieviesa pingpong politiku pirms prezidents Niksons to sāka lietot, eh, uzsākot eh, attiecības ar Ķīnu. Un Maikls Kašmens ir uzdevis precīzus jautājumus prezidentūrai un komisijai, un uh, Um, mums līdz šim nav bijušas tādas konkrētas uh, atbildes, bet uh, tiek teikts, ka bumba ir uh, parlamenta laukuma pusē, bet tas nav tas, kā mēs redzam situāciju, kas attiecas uz 1049 regulu. Tātad mēs būtu ļoti priecīgi, un mēs uzskatām, ka tas, uh, ko piedāvā Kašmenkungs, proti trilogs augstā līmenī, uh, iespējams ir vislabākais veids, kā sekot šai pārskatīšanai. Tika pausti dažādi jautājumi, un jūs varbūt tas interesē priekšsādātāja kungs par eh, to, kāda ir iespēja iesniegt šos grozījumus atkal, kas jau tika pieņemti marta sesijā, un varbūt arī vēlreiz apstiprināt uh, Eiropas parlamenta pierolasījumu. Varbūt jūs atceraties, ka nebija pirmais lasījums parlamentā, bet vienkārši tika pieņemti vecie grozījumi, un toreiz komisārs uh, izteicās par šiem grozījumiem. Tātad es domāju, ka šobrīd nav nepieciešams vēlreiz apstiprināt pirmo lasījumu kuru nepieņēma Eiropas parlaments, bet vajadzētu atsākt atkal augsta līmeņa eh, trilogu eh, starp padomu parlamentu un komisiju. Juridiskais dienests, mēs vēl nosūtīsim eh, jums informāciju. Paldies. Referenta kungs, Kašman kungs, paldies priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, gribu pateikties visiem, kas ieguldīja Žēl, ka Somers kundze nav šeit, jo viņa izteica visgarāko komentāru. Es ar viņu parunāšu konkrēti personīgi, bet es gribētu apzināt viņai un citiem arī um, būsutilkungs. Es vienmēr gribu jūs. Uh, Uh, iedrošināt, tas ir mans dzīves mērķis, bet gribu tikai pateikt, ka apvienotā karalīste ir ratificējusi Lisabonas līgumu. Neticiet uh, baumām, ko dzirdat koridorā un dzeltenajā presē, ko jūs lasāt. Ja tiek pieņemts likumdošanas projekts, tad tas kļūst par likumu, un ja ratifikācija ir notikusi, tad eh, ir jābūt jaunam likumdošanas projektam, kas tiek skatīts parlamentā, un ja tas notiktu, tad eh, Lielbritānija vairs eh, nebūtu daļa no Lisabonas līguma, tā sākt sarunas par atkāpšanos. Tātad skatīsimies uz faktiem, nevis uz baumām. Uh, Fakti ir tādi, ka mums nav pirmais lasījums, jo mēs izlēmām to nedarīt, lai dot mums uh, vislielāko iespēju klāst, un ar to mēs šodien arī saskaramies. Uh, juridiskā dienas pārstāvim pilnībā piekrītu, īpaši tam, ko viņš teica par mani. Es domāju, ka pareizais veids būtu tikšanās ar ēnu referentiem un uh, šī te dezinformācija, ko komisija uh, ļoti gudri eh, iepludināja pirms balsojuma. Tas turpināsies. Es varētu kā pingpongā visu laiku atsist šīs te bažas par 6 un 7 pāntu. Tas ir vienkārši. Bet eh, tas ir tas, ko es iesaku - trilogu. Un nevajag nekādas uh, iešanas uz priekšu uzdosim novembra plenārsēdē jautājumu komisijai, atbildot uz jautājumu, ko jūs priekšsādātāja kungs nosūtījāt. Tas sašķels parlamentu, tā tas bija arī pagaišais, bet tā taču ir politika. Te ir runa par cīnīšanos par mūsu argumentiem, un nevajag uh, mūsu parlamentu lēmums un uh, pilsoņu viedokļus pieņemt par pašsaprotniem. Paldies! Paldies! Es domāju, tas arī ir viss. Ja neviens nevēlas atsākt uh, debatas, Alfānā kundze, ja jūs vēlaties, lūdzīsi. No, jo, sono totalmente d'accordo con... Uh, Jā, es piekrītu tam, ko sacīja Kašmana kungs. Man šķiet ļoti būtiski uzklausīt arī juridiskā dienesta nostāja attiecībā uz Lisabonas līgumu. Visas institūcijas, tā man šķiet, tāpat arī aģentūras, tām visām būtu jās, jācenšas panākt caurspīdīgums, un šodien vairāk kā jebkad man šķiet arī būtiski uzsvērt, ka parlaments nedrīkst atkāpties aiz šīs direktīvas jeb regulas. aicinājums pastiprināt caurspīdīgumu pieaug. Un caurspīdīgums ne tikai attiecībā uz to, kas notiek šeit, bet arī attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem, dažādiem aktiem, SWIFT un citiem starptautiskiem nolīgumiem, kas ir svarīgi un par ko notiek sarunas, piemēram, ar Lībiju. Paldies, priekšsēdētāji! man vispirms jāsaka, ka Paldies Kašmenu kungam, un otrkārt šajā posmā ir jāsasauc ēnu referentu sēde, lai izlemtu, kā rīkoties tālāk, jo skaidrs ir tas, ka ja ir ne, pārpratumi, tad tos vajadzētu uh, pēc iespējas drīzāk pārvarēt, un es domāju, ka Maikla vadībā un kopā ar ēnu referentiem mēs varēsim noformulēt, kā rīkoties tālāk. Paldies! Any, any, any other comments? Vai ir vēl kādi komentāri no prezidentūras komisijas puses? Pirms dot vārdu referentam, noslēguma piezīmēm Kašman kungs lūdzu. Es neko daudz vairāk negribu teikt. Priekšsēdētāji gribu atkārtot tikai to, ka sastrādāšos ar visiem, ieskaitot ēnu referentus, un mans ieteikums ir uzdot mutisko jautājumu novembra plenārsēdē, balstoties uz juridiskā dienesta doto ieguldījumu. Es domāju, ka tas arī ir viss. Tad mēs varam um, noslēgt un vienoties par šo te metodi, ko piedāvāja Kašmenkungs. Atgriezties tātad pie ēnu referentiem un ņemt vērā uh, parlamenta juridiskā dienesta teikto un šī te trilogu schēma, ko piedāvā Kašmenkungs. Tātad mēs esam gatavi turpināt šo procedūru. Un tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir 14. punkts. Tur ir runa par trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem, šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, neatiecas prasības par vīzām. Mums bija ļoti intensīvas debates vēl pagājušajā nedēļā. Stānie Fāžona, uh, referente, uh, pagājuši ceturtdien un piekdien tikās, un uh, viņa ir gatava ar mums uh, dalīties savos komentāros, pirms mēs dodam vārdu komisijas pārstāvjiem un padoms pārstāvjiem. Tāņa Fajona, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu jums pastāstīt, ka šorīt mums bija ļoti labas debates, eh, es tur biju ielūgtu AFET komitejā. Tur bija balsojums par atzinumu par manu ziņojumu, ko ir sagatavojis Latvārds Kons. Mums bija lieliska sadarbība un mēs guvām lielisku atbalstu balsojumā. 51 bija pār. Un tas ir tas virziens, ko es piedāvāju arī likumdošanas ziņojumā par vīzu režīmu Rietumbalkānam. Balkānam Esmu pateicīga, ka ir šis atbalsts, jo tas mums atver ceļu panākt vienošanos par ziņojumu plenārsēdē. Šis te virziens, kur es piedāvāju, ir Bosniju un Hercegovinu un Albāniju jau tagad pagaidu uh, Uh, veidā ielikt Schengens Baltijā sarakstā, bet vīzu prasības tiks atceltas tikai tad, kad abas valstis būs izpildījušas atlikušos kritērijus. Un es gribētu jūs sniegt arī pēdējo informāciju pēc manas uh, ne, pagājušās nedēļas vizītes Sarajevā. Tā bija ļoti noderīga vizīte. Es divas dienas tikos ar dažādiem valdības pārstāvjiem. Viņi man uh, sniedza lielisku informāciju par pēdējiem mēnešiem, nedēļām, un viņi gandrīz jau ir, tātad gandrīz 90% no atlikušiem kritērijiem ir izpildījuši. Gribētu teikt, ka viņi tiešām ir pierādījuši, ka viņiem ir kopīgs mērķis, tā ir vīzu liberalizācija Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem. Mums bija pagājušajā nedēļa debates. Uh, par eh, komisijas priekšlikumu, un eh, tas jūlijā atstāja novārtā Bosniju un Hercegovinu, un tieši bosnieši bija ļoti sarežģītā situācijā līdz ar to, un tagad pēc apmeklējuma Sarājevā es varu vēl spēcīgāk apliecināt, ka politiskā, jau ļoti sarežģītā politiskā situācija var tikai pasliktināties, ja mēs nesūtīsim spēcīgu pozitīvu signālu valsts iestādēm, kad jau ir panākt šāds būtisks progress. Tur tikai iekļauti pasākumi cīņai pret uh, naudas atmazgāšanu, terorismu aktivitāšu, finansēšanu un uh, korupciju. Viņi arī panāca ļoti sarežģītu vienošanos par policijas datu apmaiņu, un nākam nedēļ viņi sāks izlaist, uh, izdot tātad biometriskās pases. Viņi nesagaida, ka būs kaut kādas milzīgas problēmas, un viņi gatavojas apmēram 65 tūkstošus uh, bioenerģisko pašu izdot līdz gada beigām. Pat uh, Eiropas komisija pagājuši nedēļ atzina, kad es biju Sarājevā, ka ir panāks būtisks progress. Tātad e, es uzskatu, ka mums tagad ir jāsūta šāds skaidrs signāls iestādēm, ka tagad ir laiks kad mēs varam uh, ielikt šīs, šos val, šis valsts pagaidu sarakstā, Baltijā sarakstā, un uh, tādējādi mēs nezaudēsim laiku un atkal nebūs jāpārskat šī likumdošana. Tātad šeit ir tikai runa par to, lai nebūtu jāzaudē laiks. Gribētu arī piebilst pāris teikumus uh, par Kosovu. Mums, mēs cenšamies rast labu uh, Uh, formulējumu šajā ziņojumā, jo tas ir ļoti delikāts jautājums. Mēs gribam, ņēmām, protams, ņemam, gribam ņemt vērā, protams, arī atšķirīgo dalībvalstu atšķirīgās pozīcijas, un to mēs vēlamies darīt kopā ar ēnu referentiem, uh, Sāru Latfordu un citiem. Un vēlreiz paldies par labo sadarbību. Runājot par Kosovu, gribētu uzsvērt tikai to, ka tā ir vienīgā Rietumu Balkānu daļa, kas ir pilnībā uh, um, atstāta malā, tā neietilpst vīzu liberalizācijas procesā. Es zinu, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, bet es uzskatu, ka mums ir jāatrod risinājums, lai Kosovas iedzīvotāji varētu rast iespēju piedalīties vīzu liberalizācijas procesā. Noslēgumā šorīt saņēmu vēstuli no jauniešiem, kas uh, Um, man mēģināja kontaktēties arī Sarājevā, un viņi man arī sūta vēstules, viņi uh, lūdz uh, mūsu atbalstu, jo politiskā situācija ir ļoti sarežģīta. Un šodien man kāds students atrakstīja vēstuli no Bihāģas, viņš teica, ka viņš nav tālu no Slovēnijas, un es esmu no Slovēnijas, bet tāpēc, ka robežas ir slēgtas, uh, uh Slovēnija viņiem jau šķiet ļoti tāla. Uh, Un uh, tas tiešām ir uh, skumji, ka tie ir jaunieši un viņiem ir draugi kaimiņu valstīs un viņi nevar ceļot. Un viņi ir politiķu ķīlnieki. Es ceru, ka mēs varēsim kaut ko labu izdarīt šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Thanks, Paldies, Fajāls kundze, par šo te informāciju. Albania Pār šo informāciju attiecību uz Albāniju, Bosniju, un tagad mums vajadzētu uzklausīt eh, komisiju. Ko sacīs komisijas pārstāvji? No? Yeah, uh, yes, please. Uh, yes. Jā, tikai nosauciet lūdzu savu vārdu. Uh, No komisijas puses es gribētu darīt jums zinām, ka ir saņemta informācija, bija noteikts termiņš valstīm, kuras nav uh, iekļauts um, komisijas jūlija priekšlikumā Bosnija Albānija iesniegt papildu ziņojumu, lai varētu redzēt, kāds tad ir progress vīzu režīma atbrīvošanas uh, ziņā. Un šajā sakarā komisija apstiprina, ka mēs pirms dažām dienām oktobra sākumā saņēmām bosniešu un albāniešu ziņojumus attiecībā uz um, vīzu režīmu atbrīvošanu, un mēs um, ar prieku konstatējam, ka ir vērams progress, un mums ir jāapstiprina arī eh, Fajons kundzes eh, tikko pieminētais eh, attiecībā uz ceļu kartē norādīto kritēriju un reformu īstenošanu. Izt Šobrīd mēs izvērtējam paziņotos progresus un ļoti bieži E, pasākumi, kas e, un mēri, kas pieņemti septembra pēdējā nedēļā, ir iekļaut ziņojumā, un jūs zināt, ka mūsu izvērtējums neaprobežojas tikai ar pasākumu pieņemšanu, bet ar šo pasākumu īstenošanu. Tas ir arī paša, līdz šim īstenotais komisijas monitorings, un es esmu tik tiešām apmierināta ar to un gandarīt, ka mēs saņemam atbalstu no parlamentāriešiem attiecībā uz mūsu īstenoto uzraudzības darbu. Mēs turpināsim iet pa to pašu ceļu. Patiesībā pirms pāris minūtēm afetā mēs saņēmām arī apstiprinājumu, ka ir jāturpiniet pa šo ceļu un paziņotie vai ja veiktie pasākumi šajā kontekstā. Šajā sakarā mēs pabeigsim pirms trim, četrām dienām saņemto ziņojumu izvērtēšanu un pēc tam veiksim situācijas izvērtēšanu uz vietas. Tālāk runājot par e, Bosniju un Albāniju. Mēs esam saņēmuši arī ziņojumus no Melnkalns un no Serbijas. Un kā jau es sacīju, ir paredzētas uz nākamo nedēļu misijas Podgoricā un Belgradā. Un arī administratīvās, uz administratīvās robežas ar Kosovu. Kā jau tika paziņots, mēs um, esam iecerējuši šīs izvērtēšanas misijas nākamajā nedēļā, lai varētu pārbaudīt un konstatēt, vai kritēriji, kas uh, vēl bija atvērti, vai abas valstis tos ir īstenojušas. Un novembra sākumā mēs esam iecerējuši ziņot pār šī papildus izvērtējuma rezultātiem. Savukārt eh, Melnkalnei un Serbijai nākamajā nedēļā šī izvērtēšana notiks. Lūk, ar to arī uh, mana uzstāšanās ir beigusies, ir gata, jautājumi, esmu gatava atbildēt. Paldies, Gogo kundze, turpina priekšsēdētājs, un mums ir tālāk jautājums saraksts. Lūdzu, mēģiniet pieturēties pie sev atvēltā laika. Korāča Bilkundze. Paldies, priekšsēdētāji, kā ēnu referenti no Lībe. Es eh, ar gandarījumu piekrītu draudz, savai draudzenei kolēģei Tanjai ka progress, kas ir panākts eh, Bosnijā, tik tiešām ir ievērojams. Es arī esmu pēdējā uh, laikā sazinājusies gan ar draugiem, gan ar paziņām, gan ar amatpersonām Bosnijā, un tas priekšsēdētāji apliecina, ka politiskie nosacījumi darbojas, ka ja mēs uzstājam uz to. Tāpat arī es gribētu sacīt, ka mūsu pieeja ir tāda pati. Mēs visi vēlamies maksimāli eh, pātrināt uh, bezvīzu režīmu ieviešanu ar Bosniju, Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Albāniju. Es un tautas partija, mēs esam vienoti, lai šo procesu pātrinātu. Atšķirības starp mums un referentu ziņojumu ir tāda, ka mēs gribam būt godīgi attiecībā pret cilvēkiem. Mēs negribam viņus piekrāpt. Mēs vēlamies viņam pateikt, uh, jūs esat laipni lūgti tad, kad jūs esat gatavi. Atšķirība starp eh, pielikumu numur viens un divi ir juridiska atšķirība. Jūs esat vai nu vienā režīmā vai otrā. Jūs nevarat būt eh, abos režīmos vai vienā pielikumā, bet ar mazām zvaigznītēm. Tāpēc būsim godīgi attiecībā pret cilvēkiem, mēs palīdzēsim jums paveikt šo darbu, un tad jūs varēsiet pievienoties un ierasties, bet ar tiem pašiem nosacījumiem. Otrais jautājums, un otrs šķirība no referenta pozīcijas ir tā, ka mēs vēlamies būt realistiski, ka mēs vēlamies padomē prezentēt priekšlikumu, kas netiktu skatīts ar vertikālo failu palīdzību, jo mēs apzināmies, ka padome nepieņems uh, atbildības nodošanu no padomas uz komisiju lēmumu pieņemšanā. To piedāvā referents, ka tad, kad komisija ir nākos klajā ar pozitīvu ziņojumu, tad automātiski un bez padomas regulas notiek bezvīzu režīmu piešķiršanu. Tas nav iespējams. Kāpēc gan mēs nevarētu tā, kā mēs piedāvājam, visu pātrināt, lai komisija veic izvērtējumu maksimāli drīz, lai nāk klajā ar saviem savu ziņojumu, un tad, kad kritēriji ir īstenoti un izpildīti, tad vairāk nav nekāda iemesla kādai apstrīdēšanai. Mums ir vienkārši esam pātrinājuši procesu. Un, manuprāt, tas ir godīgs, eh, juridiski saprātīgs un realistisks veids nodrošinot, lai visas institūcijas Eiropā varētu nodot vienu un to pašu politisko vēstījumu Bosnijas, Albānijas, Serbijas, Montenegro bijušās republikas Maķedonijas iedzīvotājiem. Eh, paldies priekšsēdētāji, un es ceru uz konstruktīvu dialogu turpmāk ar Taņu un Sāru Kingai Gonskundze. Thank you very much. I am really glad to continue. Paldies. Man prieks, ka varam turpināt šīs diskusijas. Es gribētu mums pašiem atgādināt, ka šis lēmums nav tikai tehnisks vai juridisks lēmums, tas ir augstu politisks lēmums, un mēs visi tam piekrītam. Zinot, ka Rietumbalkānu reģiona stabilitāte uh, tiešām ir Eiropas Savienības interesēs. Tas nav tikai vīzu jautājums. Mans iespējas ir tāds, ka ja mēs nesakosim tānijas priekšlikumiem, tad mēs radīsim ļoti striktu sadalījumu līniju starp bezvīžu režīmu un um, starp Bosniju un Albāniju, kas nesaņems bezvīzu režīmu. Un ja es pareizi saproti, balstoties uz šo informāciju, ko Jāni atved no uh, savu apmeklējumu, un to arī minēja komisija, balstoties uz tikko iesniegto Albānijas un Bosnijas Hercegovinas ziņojumu, tad šī sadalošā līnija nav pamatota, jo arī šīs divas valstis, Albānija un Bosnija un Hercegovina, ir panākušas milzīgu progresu, un tās ir ļoti tuvu kaut kam, kas ir bezvīzu režīms, un uh, Šeit es domāju, ka politiskais signāls ir ļoti atšķirīgs trijām valstīm dot šo režīmu un divām likt gaidīt. Un uh, ja mēs sakām, ka tad, kad tās būs izpildījušas kritērijus, un uh, tad, uh, lai nenorādītu šo pretstatu starp trim un divām valstīm, un tad, kad šīs valstis atbildīs kritērijiem, uh, izpildīs nosacījumus, tad tās var nekavējoties pievienoties bezvīzu režīmam, un tas var stāties spēkā nekavējoties. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā motivējošie vai demotivējošie faktori, un tāpēc es visu laiku uzsveru, cik svarīga ir šī reģiona stabilitāte. Mēs zinām, ka tur ir ļoti sarežģīta situācija, un uh, Tā ir augsta un svarīga politiska atbildība, un es piekrītu Tānijai, un es ceru, es tiešām priecātos, ja mēs varētu atrast kaut kādu risinājumu, palīdzēt šīm valstīm, kā motivēt tās vēl vairāk uh, mūsu attieksmē. Paldies! Thank you! Paldies, Latfords kundze! Thank you, Chairman! Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir gan politisks, gan te tehnisks uh, lēmums piedāvāt šo te bezvīzu režīmu Rietumbalkānu valstīm. Un es negribētu, lai šeit būtu kaut kāda neskaidrība. Šeit nav ieteikums vājināt kritērijas, runājot par dokumentu drošību, par robežu drošību un tiesiskumu. Nē, tas nav neviena interesēs, un es domāju, ka tas man nav jāizskaidro. Uh, šīs valstis uh, Eiropas Savienībai ir svarīgas, un mēs nevēlamies vainot kritērijus, kas varbūt ir politisks lēmums, ir tas, vai mēs sūtām signālu, ka nav nekādu eh, barjeru uh, bezvīzu režīmam, izņemot kritēriju izpildi. Un, ja man to jautā, tad es saku jā, un es gribētu norādīt, ka uh, šis te lēmums AFET komitejā par atzinumu, tātad atbalstīt manu atzinumu bija 51 pret 8, un tas nebūtu noticis, ja Eiropas tautas partijas grupa nebūtu mūs atbalstījusi. Tātad tas ir tāds uh, daudzpartiju lēmums atbalstīt šo pieeju, un man jāsaka Racapēl kundzei, uh, Skatieties, par ko mēs runājam? Mēs runājam par visu piecu Rietumbalkānu valstu iekļaušanu vienā juridiskā uh, dokumentā, bet ar pakāpenisku ieviešanu, kas ir atkarīga tikai no tā, kad katra konkrētā valsts un tās valdība ir spējīga izpildīt kritērijus un standartus lai komisija varētu teikt, jā, tās ir gatavas. Nevis lai tad, kad valstis saka, mēs esam gatavs, bet tā ir komisija, kam ir jāizvērtē. Es domāju, ka mēs visi pieņemam, ka mums ir vajadzīgs dialogs, un tas ir jautājums komisijai un prezidentūrai, vai jūs mūs varētu palīdzēt. Bet ja jums nepatīk šī zvaigznīšu pieeja, tad uh, varbūt mēs. Uh, eh, Nesam pilnīgi, pilnīgu lomu devuši padomē, bet vai mēs varētu atrast kaut kādu veidu, uh, Uh, atsaucoties uz padomi, mēs vēlamies izvairīties no atkarības no jauna priekšlikuma, kam jānāk būt nākamgad tad no komisijas. Tātad tad mums būs jāaiziet cauri visai likumdošanas procedūrai atkal. Komisijas priekšlikums, konsultēšanās ar parlamentu, atgriešanās pie padoms. Ko mēs cenšamies darīt? Mēs cenšamies visus ietvert vienā juridiskā instrumentā, bet nevājināt kritārijus. Tātad tad šis uzsvars eh, pāries no šīm skartajām valstīm, un eh, tad, cerams, pilsoņi varēs teikt savām valdībām, skatieties, mēs to varam sasniegt, tad, kad mēs izpildīsim kritērijas. Tā ir tā atšķirība. Eh, tā ir, te ir runa par juridisko struktūru, nevis par kritēriju vājināšanu. Jā, ir jautājums, kas uh, uh, skar komisiju un padomu, ja viņiem nepatīk mūsu formulējums, lūdzu atrodiet kaut ko labāku, bet šeit ir tāda pamatizvēle, un es eh, domāju, ka ir jāizvēlas viens no šiem diviem veidiem, un nevajag tos sajaukt. Fajonas kundze un es, mēs domājam vienādi, ar 51 par 8 pret, uh, AFET komiteja ir uh, atbalstīju šo pieeju, ka visas valsts tiek iekļauts vienā juridiskā instrumentā. Komisija ir saņēmusi no Bosnijas Hercegovinas un Albānijas ziņojums, kurš tās, tā izvērtēs. Un uh, tika solīta arī apmeklējumu uz vietas. Kad būs šie apmeklējumi? AFET komiteja jau arī atbalstīja šo te ideju par ikmēneša izvērtējumu, ko veiktu komisija valstīs, kas vēl nav uzreiz izpildījušas kritērijus. Es domāju, ka būtu labi, ja komisija aktīvi e, darbotos, ne tikai izvērtējumā, bet arī apmeklējumos uz vietas. Vai komisija mums varētu pateikt, vai tā dosies e, apme, e, apmeklēt Bosniju, Hercegovinu un Albāniju? Un vēl viena pēdējā lieta par Kosovu Kā Fajons kundze, es arī domāju, ka šeit ir jābūt pragmātiskai pieejai, kā veidot vīzu dialogu ar Kosovu un kā veicināt, tātad kā veidot šādu plānu bezvīzu režīmu ieviešanai. Es esmu gatava uh, runāt un afet atbalstīja, uh, ka. Tātad es gribētu teikt, ka tas ir uh, neietekmējot Kosovas uh, statusu. 22 valstis uh, ir atzinušas Kosovas neatkarību un tiek teikts, ka 124499 ANO rezolūcija uh, vairs nav spēkā, un tātad tas nav vairs ANO protektorāts. Varbūt komisija varētu mums izskaidrot nedaudz par to, kāds formulējums būtu labākais. Varbūt mēs varētu manu formulējumu izmantot ar dalībvalstu kompetenci un kaut kādu atsauci zemtekstu piezīmi uz statusu. Tātad komisija varētu mums palīdzēt izskaidrot šo jautājumu un palīdzēt arī šo te afet viedokli ņemtu vērā. Es ceru, ka mūsu komiteja pieņems tādu patu viedokli. Un uh, cerams, ka Kratas kundze arī atbalstīs vairākumu Eiropas Tautas partijas grupā un ies šajā virzienā. Es gribētu tikai tātad vēlreiz uzsvērt, ka šeit nav runa par uh, tādu atvieglojumu, uh, pa, par bezvīzu režīmu ieviešanu, pat sētas durvīm, šīm divām valstīm tām ir jāizpilda kritēriji, bet mums nav uh, vajadzīgs tad jauns likumdošanas priekšlikums no komisijas, un tas nav jāskata atkal. Šis variants ir uh, ātrāks, kad kritēriji ir izpildīti, tad valsts iestājas. Un uh, es ceru, ka Tātad man nav pieņemami šie iebildumi pret mūsu priekšlikumu. Ja tas ir formulējuma problēma, tad lūdzu palīdziet mums uzlabot formulējumu. Paldies! Protams, mēs visi zinām, kā Lutfords kundze ir sagatavojusi atzinumu, kas eh, tika likts uz balsojumu AFET komitejā, un šķiet, ka tas būs eh, viens no visdelikātajiem ārlietu jautājumiem skatāms līdz šim. Taču vēl aizvien turpinās rīta sēdi, kas ir paredzēta līdz pulksten pusvieniem. Vēl vairāk grib izteikties, tāpēc pieturieties pie sev atvēltā laika Ersta kundze lūdzu. Lielas paldies, kā nu referente no savas politiskās grupas vēlos jums sirsnīgi pateikties. Esmu no Austrumvācijas un tiešām varu arī ļoti labi saprast, cik būtisks ir šis priekšlikums, kas ir nācis uh, un cik svarīgi tas ir reģionam pārvarēt norobežotību, vismaz spērt soļus tanī virzienā. Mana nostāja ir tāda, ka ne tikai Albānija, Bosnija un Hercegovina eh, šīm valstīm dot iespēju, bet arī paredzēt iespējas Kosovai es no sirds varu apgalvot, ka jebkādā formulējumā paredzēt šo iespēju, tā būtu laba lieta, un tāpēc es vēlētos komisiju aicināt pārbaudīt savu nostāju, paskatīties kontekstu, paturēt prātā arī citas valstis, domājot par šo problēmu. Es vēlētos jūs lūgt arī paskatīties, kādas ir iespējas uzsākt dialogu ar Kosovu par vīzu liberalizāciju, kur varētu būt sākums, jo tas ir ļoti svarīgi, īpaši cilvēkiem, kas tur dzīvo. Proti, ne īpaši ērtā situācijā, un tā būtu vēst no Eiropas parlamenta, kas varētu spērt soļus pareizajā virzienā, raugoties gan politiskā, gan garīgā aspektā uz situāciju šajā valstī. Tātad mūsu nopietnais lūgums ir tiešām uzsākt šādu dialogu Kosovā, izmantot jebkuru iespēju. Mēs esam gatavi pieņemt formulējumu, kas tiešām iet šai virzienā, un tāpēc mēs lūgtu paskatīties, kādas ir iespējas uzsākt diskusijas un sarunas. Paldies! Mrs. Zanoka. Ždanoks kundze. Chairman, uh, I'll try. Priekšsēdētāji ļoti īsi. Mēs pilnībā atbalstam referenta pozīciju. Mēs jau to paziņojām debatēs septembrī, septembra sesijā, un pārstāvot zaļo grupu, es tomēr gribētu atgādināt mūsu pozīciju par biometrisko datu lietošanu Un, ja tas nebūtu viens no kritērijiem, tad eh, es domāju, process būtu daudz ātrāks. Tāpēc mēs iesniegsim grozījumus. Mēs apzināmies, ka mēs esam mazākumā, mēs bijām mazākumā, kad eh, Serbijas jautājums, piemēram, tika apspriests, bet vēl aizvien mēs gribam atgādināt to, ka mums ir neciešies nepieciešams apliecinājums eh, tam, cik pamatot ir šo biometrisko datu ieviešana pasēs. Tāpat arī es, eh, es gribu pateikties Sārā Latvordai par sagatavotu atzinumu. Paldies, paldies, Bonca kungs. Partij voor de Vrijheid steunt het standpunt van de rapporteur volledig niet. Priekšsādātāja kungs, eh, mēs neatbalstām referentu, un es gribēšu to arī pateikt, kāpēc Bosnija ir valsts, kur musulmaņu uh, vadītājs uzskata, ka šarija ir jāiekļauj konstitūcijā, un tā būs teroristiem ļoti droša un patīkama valsts. Es šeit runāju par trešo valstu pilsoņiem, kuri vēlas aizsardzību pret šādu veidu valsti. Es nedomāju, ka mums vajadzētu bezvīzu režīmus šādām valstīm, kas mīt kājām mūsu vērtības. Mēs gribam mūs aizsargāt. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we een hele verstandige. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāpieņem ļoti racionāla pozīcija, un es domāju, ja mēs raugāmies uz Tajāns kundas un Latvārds kundas punktiem, tad tas ir saprātīgi. Runājot par Bosniju, mums ir jābūt godīgiem, jābūt vienlīdzīgai attieksmēji un vieniem spēles noteikumiem. Bet kāds var būt, ja horvātiem, kas dzīvo Bosnijā, viņiem ir iespēja brīvi ceļot, jo viņiem ir liels kaimiņas Horvātija, uh, un uh, Bosnijas serbiem arī ir tāda iespēja, bet diemžēl pašiem bosniešiem nav uh, tāds liels svarīgs kaimiņš viņu pusē šajā reģionā, un es nedomāju, ka vajadzētu pieņemt lēmumus, kas varētu radīt papildus spriedzi. Uh, Baltais saraksts tā ir laba ideja, bet Bosnija un citas valsts, kas neatbilst kritērijiem, viņiem būtu jābūt iespējai piekļūt šīm uh, vīzu liberalizācijas schēmām, ja viņi atbilst kritērijiem. Es domāju, tas ir ļoti būtiski cīnoties pret noziedzību un korupciju, un uh, sadarbība ir jāuztur. Mēs nevaram teikt, ka neveiksim nekādu vīzu liberalizāciju, tas taču ir smieklīgi. Uh, nevaram teikt, eh, viņš ir terorists, tāpēc viņam nevar dot vīzu. Mums ir jānodrošina, lai būtu sadarbība atrisinot šīs problēmas. Bilčevkungs. Thank you, Chairman. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, arī pats runāju Balkānu valodās, es gribētu tikai. Un es vēlos norādīt, ka jau gadsimtiem ilgi Balkāni iedzīvotāji dzīvoja e, sajaukumā viens ar otru, katrā valstī, katrā, katrā zemē situācija bija atšķirīga un e, kopīga zināmā mērā bija Eh, bija zināmā mērā kopīga, vai tas mēs runātu par Kosovu vai, vai Maķedoniju, labi, Kosovu būtu šeit, eh, šeit būtu kā uzvarētāji. Un raugoties no šī delikātuma viedokļa, mums nevajadzētu diskriminēt tagad šīs valstis, tajā pašā laikā paturēt spēko atšķirības. Mums ir pret visiem jāizturas vienādi, lai būtu kā. Uh, kā nu nebūtu, vai to institūcijas būtu stabilas vai nē. Un tas, ko, ko es uzskatu par saprātīgu un gudru viedu risinājumu, ir respektēt tehniskos rekvizītus pirmkārt, biometriskas pases anulēt eh, vīzu režīmu, uh, atsacīties no šī režīma visiem Kosovā. Kosova ir homoģēna valsts atšķirībā no pārējām, jo sērbu eh, Kosovā praktiski nav. Ir Kosovas pilsonība un atsevišķi ir vēl saglabājuši savas Serbijas pases, taču tikai kā, eh, kā Eh, sentimentālu, kā, kā, kā savu eh, īpatnību. Mēs negribētu, lai eh, koseviešiem būtu jāmeklē kaimiņu valstu pases, jāiegūst kaimiņu valstu pases, lai tie varētu ceļot. Viņi to nedarītu, jo tādā veidā viņi sadarbotos ar realitātes deformējumu, kas lielā mērā būtu šajā gadījumā mūsu darba augsts un mūsu uh, mūsu vēstījumu auglis, kas nevienmēr ir pozitīvi, kuriem tādiem būtu jābūt. Minute... Hovā ir skundze. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vispirms vēlos skaidri izteikties, ka Bontes kunga eh, izteikums neatbilst patiesībai. Runa ir par kritērijiem, kas nav arī nākotnē jāievēro, bet no šī komentāra es varu secināt, ka tas, kas politiskā ziņā mūs sagaida, ja mēs piel, pirmajā pielikumā pieliekam zvaigznītes un tomēr pieprasam vīzu, tad var tikt apgalvots, ka mēs Eiropas parlamentā esam rūpējušies, ir gādājuši to, ka daļa valstu saņem atvieglojums bez kritērija izpildes un tas būtu tiešām nevēlams signāls uz ārpusi. Pirmajā pielikumā ir valsts iekļauts, kam, vajadzīga, eh, kam vajadzīgas vīzes, bet otrajā pielikumā tās, kurām nevajag vīzu. Ja mēs kādas valstis no pirmā uz otro pielikumu pārliekam un pieliekam zvaigznītes, ka tās tomēr piedara pie pirmā pielikuma, tad juridiskā ziņā tas ir ļoti sarežģīti. Patiesībā tad pirmo pieliku mēs varētu vienkārši likvidēt, jo tad mēs visas valsts varētu atzīmēt ar zvaigznītēm un pierakstīt, ka tikai tad, ja tās izpildīs kritērijus, tām turpmāk vairs nevajadzēs vīzu, tad vispār kāpēc mums vajag šo pirmo pielikumu? Tas man šķiet ļoti sarežģīts jautājums attiecībā uz uh, valstīm, kam vajadzētu atrasties pirmajā pielikumā un kas tur ir. Tāpēc, manuprāt, tas ir maldinoši. Uh, it kā radot iespaidu, ka valstīm varētu būt bezvīzu režīms, bet patiesībā tas tā nemaz nav. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu sūtīt tādu signālu, ka, kurā mēs apliecinām, ka mēs tiešām vēlamies abas valstis iekļaut bezvīzu režīmā. Un tikko kritērija tiks izpildīta, tad mēs īsā dokumentā varam veikt grozījumus pielikumos. Tas nav nekāda sarežģīta procedūra, tas var notikt ātri. Sarežģītību rada tas, ka uh, mēs šo juridisko caurspīdīgumu vēlamies radīt. Paldies! Ir skaidrs, ka šis dosie ir plaši jau apcilāts un Gogo kundze gribētu teikt galvārdus, tikai lūdzu izsakaties īsi. Jā, es izteikšos ļoti lakoniski. Es ļoti labi saprotu vairāku jūsu komitejas valstu pausto pieeju, norādot, ka ir nepieciešams politisks lēmums, kas patur, kas atsaucas uz uh, šī reģionam vajadzībām, e, tajā pašā laikā ņemot vērā skaidri norādītās politiskās prioritātes. Taču gribu atgādināt, ka komisija ir nakus klajā ar priekšlikumu, kas ņem vērā šīs politiskās prioritātes un nepieciešamību e, paturēt reģionālu pieeju. Komisijas priekšlikumā ir runa tikai par Rietumu Balkāniem un nav nekā attiecībā uz citām valstīm, citiem reģioniem, kas eh, pāriet no negatīvās pozitīvās sarakstu vai pretēji. Nav nekāda cita nosacījuma attiecībā uz uh, šie, uz šo regulu noteikumiem to, ka, un tas bija kā ierasta prakse ar komisijas ierastajiem priekšlikumiem. Protams, mēs atbalstām šo priekšlikumu. Ir jāpatur reģionāla pieeja Un komisijai jau tas ir sākuma punkts šajā specifiskajā procesā, veidojot ceļu kārti, kas būtu detalizēta, un arī uzraudzības procesā, kas tik tiešām ir samērā sarežģīts. Tāpēc mums, es vēlos tikai vēlreiz apstiprināt, ka tas ir mūsu priekšlikuma sākuma punkts. Sākuma priekšlikums ir tik tiešām uh, apstiprinājums komisijas politiskajai gribai paturēt šo reģionālo pieeju. Taču ir kritēriji, jau tas tika norādīts vairākas reizes attiecīgajam valstīm, ka ikvienam ir jātiek vērtētām pēc saviem nopelniem, pēc tā, kā tiek īstenoti kritēriji. Lūk, ar to es arī e, beigšu savu stāšanos, jo, manuprāt, e, viss bija pilnīgi skaidrs, ir jāpatur spēkā konsekvents pieeja un jāizvēlē īstenotais progress. Un atgriežoties e, pie iepriekšējo pieredzi ar Rumāniju un ar pieju, ar, ar zvaigznītes pielikšanas pieju un pēc tam šī zvaigznītes svītrošana, tas bija padomas lēmums pēc, pēc komisijas eh, ziņojuma, kas tika sagatavots pēc komisijas priekšlikuma, konstatējot īstenoto progresu. Un, eh, tas nebija ne jau komisijas ziņum, ziņojuma publicēšana deva iespēju svītrot šo zvaigznīti, neraugoties to, ka bija skaidra politiskā grība. Lūk, komisija uh, vēlas vēlreiz nor norādīt parlamentam, ka mērķis paturēt spēkā reģionālu pieju ir tik tiešām galvenais mērķis, un mūsu pieeja tāda ir tomēr. Kāpēc tāds priekšlikums attiecās tikai ekskluzīvi uz Balkānu valstīm? Tāpēc, ka mūsuprāt ir jāiet pa etapiem, ņemot vērā kritēriju īstenošanu katrā reģionu valstī Un arī šo vēstījumu mēs esam darījuši zinām vairākas reizes par to, cik šis pasākums ir nopietnas un par to, kādā veidā mēs šo jautājumu pārvaldām. Tas var uh, Tas var būt arī noderīgi citām valstīm, citos pasaules reģionos. Vēl par Kosovu. Nākamajā nedēļā būs komisijas ziņojums, kas noteiks uh, metodi, pie kuras mēs pieturamies Kosovas eh, gadījumā, jo tik tiešām Kosova ietilp šajā reģionā, to nedrīkst ignorēt. Mēs ņemam vērā Kosovas īpatnības, eh, jur, tās juridisko statusu un eh, dalība valstu kompetence attiecībā uz atzīšanu, taču komisijai ir nodoms nākot klājā ar šo paziņojumu veidot eh, konkrētajam gadījumam eh, piemērotu pieeju. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un Fajonas kundzes eh, noslēguma piezīmes, taču pirms tām es gribētu darīt zināmu, ka, lai gan, lai cik strīdīgs ar tas nebūtu, šis ziņojums ir gatavs balsošanai, tas ir nolikts uz pirmdien 19. novembri plenāra sēdē Strasbūrā. Tas nebūs šodien bet balsojums būs Strasbūrā plenārsēdes laikā, eh, plenārsesijas laikā, taču Grozījumi ir jāiesniedz līdz rītdienai. Jā, 19. oktobrī. Eh, tik tiešām es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Eh, jā, tas ir tikai dažas dienas vēlāk, un kolēģiem ir tikšanās ārpus Briseles, tāpēc mēs nolikām šādu termiņu. Un noslēdzot debats, es gribētu sacīt, ka esmu gandarīts, ka eh, šis ziņojums, eh, ko es gatavoju kopā ar Latfords kundzi, ka tas Safet komitejās saņēma atbalstu, un es gribētu arī komisijas sacīt, ka ar gandarījumu uzklaus, ka tā atbalsta mūsu izvēlēto pieju, kā arī, kā arī par to, kā uh, tiek mesēt risinājumi, lai Schengenu, lai Schengen sarakstam varētu pievienot Serbiju un Bosniju Hercegovinu. Mēs mēģinām mēģināsim noformulēt eh, to visu līdz noteiktiem termiņam. Un vēlreiz gribu likt uzsvaru uz to, ka mēs kritērijas nesamazinām, ne jau veidojot atšķirības starp valstīm, mēs varam runāt par šo jautājumu. Vīzu liberalizācijas pasākums ir vienāds, procedūras ir vienāds, un mums attiecīgajā laikā atkal vajadzēs pārskatīt likumdošanu. Un es gribu norādīt nākamajā gadā. Bosnijā Hercegovinā notiek vēlēšanas. Aprīlī sāksies kampaņa, viņi ir ļoti politiskā situācijā, tur ir bosnieši, serbi, horvāti, un viņi uzskata, ka kopīgi kopīgais pamats varētu būt vīzu režīmu liberalizācija, un šobrīd mums ir jānosūta viņiem pozitīvs vēstījums. Tas ir ļoti noturīgi viņu vēlēšanu gadam visu pilsoņiem, lai nepadarītu šīs plaisas reģionā vēl dziļākas. Es ceru, ka mēs nonāksim pie laba kompromisa. Paldies! Saka priekšsēdētājs, un mēs turpinam darbu pēcpusdienā pulksten trijos par kopīgo paketi par patvērumu jautājumiem. Paldies!